reakcijai ir jābūt daudzpusīgai un visaptverošai. Un šeit mēs arī ziņojumā norādām, ka Mums ir Eiropas Savienības vadlīnija kopums, ir īstenošanas stratēģija, mums ir uh, kontrols sāraksts um, kopējās drošības un uh, aizsardzības misijām, bet šeit viss reducējas uz īstenošanu. Un šeit mēs ierosinām, ka īstenošanas laikā uzmanību jāpievērš ne tikai bērniem kareivjiem, bet plašākam bērnu lokam, kurus skar uh, bruņotie konflikti. Un balstoties uz eh, šiem zinātniski pamatotajiem eh, faktiem, mēs aicinām runāt arī par reintegrāciju, rehabilitāciju. Recovery we now uh, see in academia that uh,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 Je vous remercie. Thank you. And now I think uh, Mr. Waynes will take the question. Okay, many thanks. Uh, yeah, as, uh... Paldies. Kas attiecas uz efektivitātes uzlabošanu, lietojot dažādus instrumentus, uh, Kā jau tas tika minēts, man arī šķiet, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu šī saskaņotā cenšanās sasaistīt uh, visa termiņa darbības, uh, un šajā sakarā ir arī jau panākts uzlabojums no Eiropas institūciju puses, jo tagad mēs redzam, ka Sīrijas krāiz, krīzes kontekstā, piemēram, ļoti pareizi tika izmantot Eiropas kaimiņattiecību politikas instrumenti, lai sniegtu ārkārtas izglītību mm, bērniem, kurus skar krīze, bruņotās konflikts Sīrijā. Un ja mēs paraugāmies uz šo ārkārtas izglītību, tad komisija patiesībā ir izmantojusi Nobel miera prēmijas līdzekļus, lai patiešām sniegtu izglītību uh, um, bērniem, kuriem tā nav pieejama bruņotā konflikta rezultātā. Un ir sniegts arī papildus finansējums šai iniciatīvai, kas ir saukta bērni, uh, miera bērni. Tātad, uh, runājot par ārlietām, mums, protams, ir arī jāīsteno ļoti saskaņota politika ar citiem iesaistītajiem spēlētājiem, uh, šajā jomā, vai nu tās būtu dalībvalstis, vai trešās valstis, vai ANO aģentūras uz vietas. Un, protams, delegācijas ir tās, kas vislabāk var redzēt, kur ir trūkumi un var labi reaģēt uz situāciju. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai delegācijai būtu pienācīgie līdzekļi to darīt. Uh, Tātad ne tikai uh, um, personāla resursi ir jāpalielina, bet viņiem ir jābūt arī elastīgākām finansēšanas iespējām. Piemēram, runājot par Kongo Demokrātisko republiku, ir pieņemts rīcības plāns, un uh, tur būtu ļoti uh, svarīgi, ja Eiropas delegācija varētu sniegt finansējumu, kas varētu atbalstīt darba grupu, ko un um, tātad, kas strādā, lai var ieviest šos pasākums Kongo Demokrātiskajā republikā. Bieži vien šis finansējums īstermiņā nav pieejams. Otrs piemērs varbūt ir uh, N23 uh, uh, nemiernieku kustība Kongo Demokrātiskajā republikā, kas tika sakauta. Un tad ir, protams, pēkšņi demobilizācijas palielināšanās, jo N23 strateģiski izmantoja bērnus karavīrus un, uh, un pēkšņi ir šis uh, lielākais finansējums nepieciešams rehabilitācijas programmām. Tātad šeit arī būtu labi paredzēt šādu elastīgu finansējumu. Kā jau es minēju, stabilitātes instrumentu varētu izmantot, un tas joprojām vēl tiek pārāk maz izmantots, kaut gan līdzekļi ir ierobežoti. Uh, Un tad uh, politikas prioritāšu izplatība Eiropas Savienībā. Ir ļoti sarežģīti sniegt finansējumu visām atšķirīgajām prioritātēm. Tātad tas tiešām ir ierobežotu resursu jautājums, un tāpēc ir uh, svarīgi saglabāt šīs uh, mērtiecīgās budžeta pozīcijas, lai uh, turpinātu palīdzēt bērniem bruņotos konfliktos un Um, Para, svarīgi paredzēt daudzgad finanšu schēmā šos attiecīgos līdzekļus. Tas arī bija uz jūsu jautājumu atbildot. Paldies! Paldies par atbildēm un paldies jums arī par šo pētījumu abiem. Es domāju, ka tas būs ļoti noderīgs, uh, lai vēl uzlabotu to, ko dara Eiropas Savienība, un mēs arī uh, pārliecināsimies, lai uh, Tutīs Arčantīnī, kurš deve komitejā pie tā strādā, lai viņa šo pētījumu saņemtu. Un, Varbūt, ka tad, kad eh, nākamēnes dosimies uz ANO, tad varbūt arī eh, par šiem jautājumiem varētu runāt ar kolēģiem. Cik es saprotu, daudzos šādos eh, jautājumos Eiropas Savienība ļoti cieši sadarbojas ar ANO uz vietas. Vēlreiz paldies jums! Un tagad es redzu, Tojermans, Tojerman kungs ir ieradies, vai jūs varētu nākt šeit pie prezidija galda? Un tad mums ir divi nākamie darbkārtības punkti. Vispirms eh, mūs informēs Tojerman kungs, kurš ir kokam priekšsēdētājs. Eh, viņš runās par cilvēktiesību padomus pavasara sanāksmi Ženēvā. Pēc tam mums būs viedokļa apmaiņa par cilvēktiesību padomus rezolūciju šai sesijai. to welcome. Jā, sveicu jūs šeit, Ojerman kungs, atkārtot mūsu komitejā. Un eh, tāpat kā pagājušos trijos gados, mēs eh, ļoti cieši sadarbojamies ar jums, gatavojoties eh, ANO cilvēktiesību padomas pavasar sesijai. Mūsu komiteja nosūtīs savu delegāciju uz šo sesiju 24. un 25. martā, tātad tas būs jau sesijas noslēguma posmā. Mums ir divi deputāti, Andrikienas kundze, kur ir šeit, kur ir pieredzējusi uh, lietās ar uh, ANO un um, cilvēktiesību padomi, un es pati arī, um, mēs esam uzrakstījuši priekšsēdētājam uh, lūgumu, lai mēs varētu vēl vienu delegātu paņemt līdzi. Uh, bet šo lēmumu varētu pieņemt 24. februārī, un tad mēs redzēsim, kā būs. Es pieņemu, ka mēs atkal varēsim rēķināties ar Eiropas Savienības delegācijas ļoti labo atbalstu, delegāciju Ženēvā, lai uh, piedalītos šajā programmā, kad būsim tur. Bet ļoti būtisks sagatavošanās uh, darbs ir arī uh, raudzīties, cik tālu kohom ir ticis um, apspriežot uh, Eiropas Savienības prioritātes, runājot par šo 25. sesiju. Un tad uh, mūsu pēdējā uh, sesijā šajā sasaukumā 1. aprīlī būs informācijas sniegšana no droga delegācijas puses par to, ko mēs redzējām Ženēvā. Un kā jau es teicu, tad parlaments regulāri sagatavo arī rezolūciju uh, un tajā mēs, eh, tātad par to būs balsojums februāru otrajā plenāru sēdē. Un tagad ir rezolūcijas projekts sagatavots, politiskās grupas to ir sagatavojušas, bet mēs arī tad redzēsim, cik tālu Eiropas Savienība ir tikusi ar prioritātēm. Varbūt tas eh, varēs tikt atspogļots arī rezolūcijā. Tātad to ir man kungs, varbūt jūs varētu sākt, lūdzu. Um, <clears throat> thank you so much. Um... Paldies, priekšsādātājs kundze, un liels paldies vēlreiz par iespēju šeit ierasties uz šo viedokļu apmaiņu, runājot par mūsu Eiropas Savienības uh, prioritātēm uh, gan uh, cilvēktiesību jomā vispār, gan arī šajā cilvēktiesību padomas sesijā martā. Ir ļoti labi iespēja uh, šodien šeit diskutēt, un mēs esam ļoti iepriecināti uh, Um, par to, ka ir ļoti liela interese no jūsu puses, un tas mums ir ļoti svarīgi. Jo tikai, ja visiem spēlētājiem ir uh, spēcīga interese, tad uh, varam runāt par uh, patiesiem jautājumiem, un tikai tad arī tiks veikt pēcdarbs. darbs. Tātad jūsu darbs pie rezolūcijas, ko jūs darāt katru gadu, ir ļoti svarīgs. Un arī ir labi tas, ka jūs sūtāt delegāciju uz Ženēvu, pat šādā sarežģītā gadā, kad jums ir ļoti daudz darba. Pagājušreiz jūs eh, devāties uz turienu pirmajā nedēļā, kas ir ļoti atšķirīgi no pēdējās nedēļas. Pēdējā nedēļā galvenokārt tiek runāts par rezolūcijām, vienmēr eh, ļoti interesanti var atgadīties kaut kāda pēdējā brīža izmaiņas, un mm, tātad es apliecinu jums, ka tāpat kā pagājušajā gadā mēs darīsim visu iespējamo, lai jūs eh, apmeklējums būtu veiksmīgs. Un jūs eh, tikāties pagājušais ar dažādiem uh, Uh, spēlētājiem, un tas mums palīdz arī mūsu uh, palīdzības pasākumos trešajām valstīm. Tātad mums ir ļoti svarīga šī jūsu delegācija. Jūs vēlēties zināt, cik tālu esam tikuši gatavojoties, runājot par prioritātēm cilvēktiesībās ANO šogad un īpaši marta sesijas kontekstā. Mēs esam diezgan tālu tikuši, um, arī tāpēc, ka mums ir attiecīgs uh, kalendārs. Uh, Ārlietu padome pirmdien pieņēma padomus secinājumus par Eiropas Savienības prioritātēm cilvēktiesību jomā ANO, jo īpaši attiecībā uz šo mārta sesiju, jo mēs gribējām um, nodrošināt, ka um, šī padomas secinājumi tiek pieņemti. Un šī bija pēdējās Eh, padome pirms eh, šīs cilvēktiesības sesijas. Un eh, mūsuprāt, tiešām vajadzētu laicīgi sākt jau diskutēt par mūsu prioritātēm, lai tās identificētu un lai identificētu arī uh, iespējamās grūtības. Mums ir plašas, plaša iniciatīvu klāsts arī no dalību valstīm, un mums ir jāsadarbojas pie šajos jautājumos. Tāpat kā iepriekšējos gados, uh, Tāpat kā mēs to darām katru gadu, mēs izvērtējām iepriekšējā gada eh, sesiju, ņemot vērā arī jūsu apmeklējumu, mēs gatavojamies šim gadam, kas atkal uh, iekļāva Kohom sanāksmi janvārī ar misiju vadītājiem Ženēvā. Arī ANO eh, augstais komisārs piedalījās un arī uh, polijas eh, vēstnieks piedalījās Ženēvā. Un atkal, ja jūs paraugāties uz eh, secinājumiem, ko es tikko minēju, tur arī ir mēģinājums identificēt eh, mūsu galvenās prioritātes, runājot par konkrētām valstīm, bet arī par tematiskiem jautājumiem. Es pieminēšu tikai dažus jautājumus, bet pēc tam varam runāt arī par pārējiem. Mums ir skaidrs, ka galvenais mērķis, protams, ir uh, saglabāt spēcīgu daudzpusēju cilvēktiesību sistēmu ar drošības, es atvainojos ar cilvēktiesību padomi, ar augsto komisāru un tā tālāk. Bet īsi gribētu minēt, ka mēs arī uh, runājam par uh, trīspusējās sistēmas stiprināšanu. Un mūsuprāt, uh, um, ir diezgan labs rezultāts, bet tur ir vēl jāstrādā. Papildu šīs, uh, šo cilvēktiesību universalitātes saglabāšanai mums ir svarīgi arī, lai pilsoniskā sabiedrība tiktu atbalstīta, un šā iemesla dēļ viena no prioritātēm, ko mēs uh, vēlamies īstenot šā gada laikā, ir atzīmēt uh, desmit gadi kopš eh, Eiropas cilvēku tiesību aizstāvju vadlīniju pieņemšanas. Pilsoniskā sabiedrība, cilvēktiesība aizstāvji no dažādām delegācijām šeit ir jāmin, un mēs plānojam arī tādu papildu pasākumu uh, cilvēktiesība padomas septembra sesijā, un mēs vēlamies piesaistīt dažādus cilvēktiesību aizstāvis no dažādām valstīm, ar ko Eiropas Savienība pagātnē ir sadarbojušies. Uh, Tas bija tā uh, vispārīgi. Kādas tad ir galvenās prioritātes, tīpaši Marta sesijai, uh, gan par tematiskiem jautājumiem, gan valsts situāciju? Runājam par valstīm, tad uh, šeit mēs redzam, ka Sīrija dominē. Un mēs redzam, ka ir pieņemtas daudzas rezolūcijas par Sīrijas situāciju, bet mums ir skaidrs, ka padomēji ir jāpauž savu nostāju par situāciju un uh, Eh, šeit, eh, protams, kaut kas vēl ir jādara papildus, bet rodas arī jautājums par atskaitīšanos un uh, hu humanās palīdzības nokļūšanu līdz Sīrijas iedzīvotājiem. Un par to uh, tika spriests arī drošības padomē Ņujorkā tālāk, vai Eiropas Savienība strādā pietiekam cieši ar Japānu. Jūs atcerieties, ka pagājušajā gadā pēc mūsu iniciatīvas tika izveidota īpaša komisija, komisija, un es domāju, ka viņi strādāja um, ļoti īpatnējā veidā, organizējot sabiedriskās uzklausīšanas, un tas bija bezprecedenta um, gadījums. Viņi sagatavoja ziņojumu, kas tiks publicēts 17. februārī, tātad nākamnedēļ. Mēs sagaidām, ka tas būs ļoti labs ziņojums, gan ņemot vērā konstatējums, gan arī paredzamo turpmāko rīcību. Un situācija, eh, kur Eiropas Savienība uzņemas vadošo lomu, ir situācija Mjanmā, Birmā. Šeit mēs redzam, ka ir daudzas ANO rezolūcijas, tagad ir arī cilvēktiesība padomas rezolūcija, un tie ir ļoti svarīgi instrumenti. Uh, kur mēs atzīstam gan panākto progresu, gan arī paužām savas uh, bažas par esošo situāciju. Mums svarīgākā mēraukla par valdības nopietno apņemšanos būs augstā cilvēktiesība pārstāv biroja izveidošana šajā valstī. Birmas valdība saka tā, ja jūs parā, parādīsiet pretīm nākšanu, tad mēs esam eh, gatavi pārskatīt īpašā ANO referenta eh, mandātu. Un nu, mēs ļoti ceram, ka Jānmas valdība eh, mūs uztvers nopietni un ka turpmākajās nedēļās mēs redzēsim būtisku progresu. Tālāk, ja runājam par citām situācijām, tad Eiropas Savienība atbalstīs ASV un e, Zviedrijas e, ierosinājumu paplašināt cilvēktiesību augstā pārstāvja mandātu Irānā, jo mēs redzam, ka šeit ir nopietni cilvēktiesību pārkāpumi joprojām. Tādēļ e, mēs aicinātu mandātu paplašināšanu. Vēl viena situācija kas eh, būs prioritārā eh, cilvēku tiesību padomes sanāksmē, būs situācija Šrilankā. ASV ir vadošā valsts, bet tā noteikti sniedz atbalstu Šrilankai, lai atrisinātu situāciju. Mēs gaidām augstā komisāra ziņojumu par rekomendāciju īstenošanu, ko sagatavoja samierināšanās komiteja. Nu, protams, mēs arī cieši kontaktēsimies ar um, ASV par konkrētiem pasākumiem, lai nodrošinātu caurskatāmību un atskaitīšanās sistēmu. Kas attiecās uz uh, cilvēku tiesību patreiz notiekošiem pārkāpumiem, tad tie tiks skatīti kontekstā ar iepriekšējām ANO rezolūcijām. Uh, tālāk situācija Sudānā. Mēs esam sākuši sarunas ar Āfrikas grupu un Sudānas valdību, lai risinātu situāciju un lai izveidot mehānismu situācijas uzraudzīšanai. Tāpat ir arī citas diskusijas vēl eh, pirms šīs sesijas uzsākšanas, kas saistītas ar situāciju Sudānā. Tālāk ir vēl vesela eh, rinda. Uh, konkrētu valstu, par kurām jūs runa, bet mūsu galvenā uh, prioritāte būs situācija Baltkrievijā un īpašā referenta mandāta paplašināšana. Septembrī Sudāna noteikti būs mūsu galvenā prioritāte, kas attiecās uz atsevišķu valstu situāciju. Tad marta sesijā svarīgi ir tas, ka tā būs pirmā cilvēktiesība padomas sesija pēc tam, kad Izraela nolēma piedalīties UPR procesā un sākt sadarbību atkal ar cilvēktiesību padomu. Izraela ir atgriezusies cilvēktiesību padomē un tā grib konstruktīvi piedalīties šajā darbā. Tā ir nāks klējā ar veselu rindu iniciatīvu un mēs to noteikti atbalstām. Mēs sagaidām, ka Izraela pilnībā sadarbosies ar cilvēktiesību padomi un tās mehānismiem kā labs piemērs būtu, ja viņi uzaicinātu mūs īstenot tā saucamās īpašās procedūras un pastiprinātu sadarbību ar cilvēktiesību augstā komisāra biroju, ieskaitot cilvēktiesību augstā pārstāvja biroja okupētajās teritorijās. Tāpat notiek sarunas ar Palestīnas eh, delegāciju un Arābu grupu. Esmu izmantojis jau 11 minūtes, es saprotu, ah, tātad man vēl ir 3 minūtes. Labi, tātad par tematiskajiem jautājumiem. Eiropas Savienība Nība šajā sesijā prezentēs cilvēku, es atvainojos bērnu tiesību rezolūciju. Tāpat Eiropas Savienības Ķīnas attiecības, ka jūs atcerieties gan Ņujorkā, gan Ženēvā. Uh, bija Eiropas Savienības rezolūcija par ticības brīvību un tālāk bija ANO rezolūcija par reliģisko iecietību. Un pēdējā asamblējā um, mums bija ļoti veiksmīgs sarunas, bet tagad šīs sarunas ir jāturpina. Tālāk. Uh, mums ir jādomā par um, tādas, um, tādu mehānismu uh, izmantošanu, kas uh, varētu nodrošināt šo rezolūciju īstenošanu dzīvē. Tajā pat laikā mēs organizēsim uh, pasākumu šīs padomas sesijas paspārnē Ženēvā martā arī par šiem jautājumiem. Tālāk uh, Vēl viena tēma ģenerālajai asamblējai būs par nāvis sodiem un eh, nāvis sodu moratoriju iniciatīvu. Mēs esam sākuši diskusijas ar dažādiem partneriem, gatavojot to. Un, protams, visa gada garumā viena no mūsu prioritātēm ir cilvēku, es atvainojos, sieviešu tiesības un vienlīdzīgu tiesību notrošināšanu. Un mēs esam paredzējuši veselu rindu dažādu iniciatīvu šajā konkrētajā cilvēktiesību padomu sesijā. Kā to panāksim? Panāksim to labi sagatavojoties pirms pasākuma un aktīvi iesaistoties dialogos ar dažādām valstīm, izmantojot arī eh, cilvēktiesību īpašā pārstāvja eh, institūtu kas, protams, dod mums jaunas iespējas piedalīties dažādos procesos, un mēs eh, daudz arī strādāsim, lobējot mūsu, um, teiksim, šo, šo, šo nostāju iniciatīvas un tā tālāk, kā arī uzturot eh, aktīvus kontaktus ar partneru valstīm. Paldies! Thank you, Mr. Toyerman, very much. Paldies Toyerman kungam par šo ļoti visaptverošo izklāstu gribētu atgriezties pie dažiem jautājumiem. Jūs teicāt, ka Ženēvā Eiropas Savienības delegācija un dalību valstu vēstnieki ir pieraduši, ka ir arī delegācija no Eiropas parlamentu. Pagājušā gadā viņi norādīja, ka tas ir ļoti labi un noderīgi, ka šajos pasākumos ir klāt arī Eiropas parlamenta deputāti, un tas arī atspūgļojas, protams, viņu valstīs, no kurām viņi nāk, ka viņi izrāda šo publisko aktivitāti. Un būtu, es saprotu, ka cilvēktiesību komitejas pārstāvji būs klāt ne tikai marta sesijā, bet arī citur. Mēs piedāvājām to, bet Mēs, protams, eh, gaidām piekrišanu arī lielākas delegācijas nosūtīšanā šo pasākumu. Mūsu darbs šajā komitejā ir cieši saistīts ar to, kas notiek Ženēvā. Mēs regulāri eh, sekojam tam, kādi jautājumi tiek skatīti. Un, piemēram, tagad, ja runājam par Saūda Arābiju, tad mēs gatavojam parlamentā ziņojumu par visu, kas notiek Saudārābijā, ieskaitot cilvēktiesību situāciju un mēs noteikti sekosim tām, kā Sauda Arābija darbojas starptautiskajā formā un tāpat mēs sakojam tam, kas notiek Sīrijā Un vakar AFET komitejā paplašinātajā birojā mēs nolēmām uzaicināt ANO uh, izmeklēšanas eh, komisijas pārstāvi šeit kopā ar citiem, kuri ir sagatavojuši ziņojumus eh, par um, vardarbību un māsu slaktiņiem šajā valstī. Un šajā pēcpusdienā uh, Mēs saņemsim aktuālāko informāciju no parlamenta Irānas delegācijas un par to, kas notiek uh, kodolu izmēģinājumu sakarā un kodolu ieroču sakarā, un man šķiet, ka pēc Irānas puses pieprasījuma notiks regulārāks cilvēku tiesību dialogs Un tas nozīmē, ka nākotnē turpināsies darbs ar Irānu. Protams, situācija nepārtraukti mainās, bet mēs tai sekosim regulāri. Un Jūs pieminējāt ASV un Zviedrijas iniciatīvu par Irānas rezolūciju, ko atbalsta arī Eiropas Savienība. Protams, mēs sakosim tam, bet Mēs negribētu visu krāsot tikai uh, rozā toņos, kā tur viss būtu kārtībā, jo Eiropas Savienība joprojām realizē sankcijas, balstoties uz cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā. Jūs teicāt arī par tā saucamajiem pavadošajiem pasākumiem cilvēktiesību padomas sesijas paspārnē. Es domāju, ka mēs sazināsimies ar attiecīgo biroju Ženēvā. Varbūt, ka mēs varētu sniegt kādu atbalstu vismaz dažos no šiem pasākumiem. Es eh, skatījos rezolūcijas projektu, un tad, kad jūs minējāt eh, šīs konkrētās eh, prioritārās valstis, jūs nepieminējāt Malī. Tad, kad mēs gatavojām šo rezolūciju, tad eh, Malī bija iekļauts prioritāro val... sakarā. Tālāk par Mjānmu Bīrmu. Es ļoti labi atceros, ka pagājušajā pavasarī, kad mēs bijām Mjānmā, tad ārlietu ministra vietnieks teica, ka viņi 2013. gada novembrī uh, centīsies, lai saprašanās memorāns būtu gatavu, gatavs. Martā mums teica, vai tas ir gandrīz gatavs, ir nepieciešams tikai to parakstīt, bet tagad mēs redzam, ka nekas tomēr nav tur, nav noticis, un tad es domāju, ka varbūt uh, īpašais referents um, Jānis Birmas jautājumā varētu pievērst uzmanību šim jautājumam. Šī gada laikā mums ir bijušas trīs vai četras rezolūcijas. Protams, mēs esam atzinuši panākto progresu par politiskiem ieslodzītiem, eh, mēdīju brīvību, bet progress kopumā ir pārāk lēns. Kā Eiropas parlamenta deputāte, es domāju, ka nebija īpaši prātīgi atcelt visas sankcijas, neparaugoties eh, kas vēl tomēr būtu jāuzlabo šajā valstī. kas attiecās uz uh, Korejas uh, Demokrātisko tautas republiku, tad es domāju, ka šeit vajadzētu arī rezolūciju noteikti. Tāpat noteikti vajadzētu uh, pieminēt um, ārvalstu vēstnieku lobētos jautājumus, piemēram, par situāciju Kostarikā un par tiesībām uz mieru kā vienu no cilvēktiesību aspektiem. Uh, šis jautājums ir šī pēdējā gada laikā aktualizējies, un tad es nezinu, vai tas bija Spānijas vai Francijas uh, vēstnieks, kur teica, ka viņi gatavo atsevišķu rezolūciju par nāvis sodiem. Un tad es vaicāju, kādēļ tā ir uh, valsts specifiskā iniciatīva, tad, tad eh, šai valstī, jo principā to mēs varētu sagatavot kā universālu iniciatīvu. Tas būtu viss pagaidām no mans puses. Andrikienas kundze lūdzu. Paldies. Protams, bija ļoti interesanti uzklausīt Toierman kungu un tas, ko jūs pieminējāt, tātad par vispārējā jautājuma padomes prioritātēm Tad, kad jūs runājāt, es eh, salīdzināju to ar mūsu rezolūcijas projektu, kas sakrīt un kas nē, bet eh, program, darba programmā es redzu augsta līmeņa paneli par nāvis sodu. Uh, Bet tur neiet runa ne par atcelšanu, ne moratoriju. Par ko tad runās šis augstā līmeņa panelis, ko Eiropas Savienība sagaida? Vai arī, piemēram, dialogs par preventīvas pieejas veicināšanu ANO sistēmā. Kāds ir saturs, ko mēs varam sagaidīt no šā, šāda veida sanāksmes? Bez tam Kad jūs runājāt par tematiskajām prioritātēm, jūs pieminējāt vispārīgo mērķi, nodrošināt sistēmas neatkarību, tāpat pieminējāt cilvēku tiesību universālo dabu un Eiropas Savienības eh, vadlīniju pieņemšanas gada dienu par cilvēku tiesību aizstāvjiem, bet jūs vēl pieminējāt veselu rindu tematiskus jautājumus, bet kuri no šiem tematiskajiem jautājumiem Eiropas Savienībā ir prioritārie. Jo mēs redzam, ka te neiet runa tikai par nāves sodu, ko jūs pieminējāt, bet arī e, genocīda prevencijas konvencija, cilvēktiesību iestrādāšana visos jautājumos, bērnu tiesību konvencija, e, tāpat arī konvencija par cilvēku ar īpašajām vajadzībām tiesību un tā tālāk un tā tālāk. Paldies! Okay, um, so we have also with... Uh, Silvija Provēra ir mums arī. No Defko jūs esat? Vai jūs arī gribētu kaut ko teikt? Nē, labi. Tad došu jums vārdu, Turmana kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji! Jūs eh, teicāt, ka iepriekšējos gados jūs esat arī guvuši informāciju no vēstniekiem un ar augsta līmeņa vēstnieki ir apmeklējuši Briseli un stāstījuši par savām attiecībām ar trešajām valstīm. Es gribētu pasvītrot, ka tiešām pirmajā nedēļā augsta līmeņa segments ir ļoti laba iniciatīva, bet tad mums ir dažādas rezolūcijas un arī šajā gadā. Es nezinu, cik daudz tieši, bet es domāju, 40 līdz 50 iniciatīvas tiks iz, izskatītas un nu, tas viss, to mēs visu arī skatījām un arī vajadzēs mums skatīt nākamajā sesijā sanāksmē. Viss šīs iniciatīvas ir ļoti svarīgs. Un šajā kontekstā mēs gribētu atzīmēt, ka es īpašā cilvēktiesību pārstāvju piedalīšanās ir ļoti svarīga. Bet pagājušajā gadā tas bija sarežģīti, bija kalendārs un citas lietas, bet te būs atsevišķi īsāts atse, augstā līmeņa segments no pirmdienas līdz trešdienai un faktiski tā ir tāda iespēja. Tas tā kā ministru nedēļa ģenerālajā asamblējā būs politiskā pārstāvniecība no daudzām valstīm, no es un no citām valstīm būs ārlietu ministri, cilvēku cilvēktiesību vēstnieki, valsts sekretāri un tā tālāk. Un tad ir iespējams virzīt gan divpusējās sarunas ar attiecīgajām valstīm, bet tālāk mēs varam arī mūsu daudzvalstu darba kārtību arī virzīt. Nu, mēs priekšsēdētājiem teiksim, kāda būtu viņa programma, kur kāda valsts atrodas, kādā kompozīcijā tieks padomu un tā tālāk. Mēs uzskatām, ka šāda augstā līmeņa sanāksme ir ļoti svarīga ņemot vērā arī Eiropas Savienības um, centrālo arī UPR sesija notiek mm, šobrīd, un uh, šie procesi ir ļoti svarīgi. Ir tīpaši tad, kad mēs runājam ar konkrētām valstīm. Konkrētajās valstu stratēģijās dalībvalsts strādā arī savās valstīs, tad eh, tiek ņemtas rekomendācijas no UPR no šī pārskata. Un arī Ženēvā tā ir tāpat, tāpēc ir nepieciešams eh, ļu, izstrādāt ļoti labu tādu darba ciklu, ņemot vērā arī perioduskā pārskata norādes. Un to dara arī valstis pārsvarā gadījumu. Eh, jūs runājat arī par Ziemeļkoreju varbūt tur es tā neizceltu. Diemžēl tur nav nekāda progresa ar Ziemeļkoreju. No. Nu. Mēs e, tāpēc e, arī gaidam e, izmeklēšanas komitejas ziņojumu, kur būs ļoti stingrs teksts. Mēs pat domājam, ka būs arī konstatēt noziegumi, ka, kas ir līdzvērtīgi noziegumiem pret cilvēci. Uh, Tāpēc mēs gaidām arī ļoti spēcīgas rekomendācijas un arī uzdevumu formulējumu arī saistībā ar Japānu, jo te ir kopīga institīva ar Japānu. Būs attiecīgi konstatējumi un pret tiem ir ļoti spēcīgi jāreģē. Par Irānu. Arī šeit. Mēs piekrītam, ka situācija joprojām ir ārkārtīgi uh, satraucoša, uh, ir nopietni pārkāpumi, un tāpēc mēs uh, Eiropas Savienībā atbalstam mandātu pa, pagarināšanu Eiropas Savienības pārstāvim, arī ANO atbalstīja savu mandātu pagarināšanu, un Irānas valdība, Minhenes drošības konference, uh, teica, jā, jā, ka mēs gribam cilvēktiesību dialogu ar um, Eiropas Savienību. Tas tika apturēts 2007. gadā, tad nedaudz atdzīvojās 6. gadā. Mēs esam gatavi turpināt sarunas mm, ar Irānu. Tomēr mums ir mūsu vadlīnijas, kas ir ļoti svarīgas. Pirms mēs sākam dialogu par cilvēktiesībām ar kādu valsti, mēs izvērtējam, vai attiecīgā valsts ir gatava runāt nopietnā veidā par cilvēktiesību pārkāpumiem. Un visbeidzot, mēs esam ja, ja mēs uzsākam kaut kādas sarunas ar trešo valsti, tas nenozīmē, ka mēs pārtraucam kritiku. Teiksim, mēs neapturēsim kādu citu rezolūciju, tāpēc, ka mēs veicam šo dialogu. Tas nav pieņemams, un tas ir jāņem vērā. Par citām valstīm, par kurām mēs runājam, jūs pieminējāt Malī, dēļ eh, laika apsvērumiem es nevaru pieminēt pilnīgi visas valsts, bet tomēr es gaidu par Mali arī pirmo ziņojumu no neatkarīgā eksperta. Un tad kā minimums mēs gaidām ekspertu mandātu pagarinājumu, un tad ir vesels, eh, vesela rinda citu ļoti nopietnu valstu Āfrikā, Kodivuāra un citas centrāla Āfrikas reģiona. Tur tiešām ir situācijas, kas ir jārisina. Un vēl tagad gribu atgriezties pie Andrikienas kundzes jautājumu par nāvis sodu. Šeit ir institīva, ko, un pieminēt tika Francija, viņi pagājuši gadu nāca klajā ar divām institīvām, un šīs institīvas virzījies dalībvalsts, tomēr tie ne, priekšlikumi neparādījās uh, rezolūcijās, kā ANO ietvarai ir um, pierasts, bet bija ierosinājums organizēt augstā līmeņa sarunas. Tad, uh, principā, tātad uh, šeit bija tādi lēmumi no Francijas, no, no Beļģijas, pagājuši, kad izskanēja, viņi piedāvāja augstā līmeņa panelī šogad runāt par to. Un tā tas arī notiek ar ekspertu iesaisti. Bet uh, jāsaka, ka šo, šo institīvu galvenais mērķis ir pacelt šo institīvu apspriešanu padomas sanāksme. Un Mm, mums ir šis ļoti svarīgais jautājums par moratoriju, bet tas būs rudenī, un mums vajadzētu fokusēties tieši uz centieniem tai ziņā. Un jākonsultē visāda veida atbalsts šim moratoriju risinājumu rezolūcijas formā. Mēs redzam, kā virzās notikumi gan Ženēvā, gan citviet, kā cilvēktiesību pārstāvis to virza. Uh, jāveido koalīcijas, un jāsaka, ka šeit ir vēlēši tās atcelt nāvis sodu, tomēr mēs pēdējos mēnešos redzam, ka ir valstis, kas pārceļ lēmums par eh, moratoriju, atceļ šo lēmumu, un ir notiek arī ļoti liels nāvis sodu skaits. Tāpēc mums ir jāintensificē mūsu pasākumi šai ziņā. Jūs pieminējāt augstā līmeņa dialogu prevencijas jomā vai novēršanas jomā. Tad pirmajā nedēļā šāda augsta līmeņa pasākuma e, ir plānots runāt arī par šo novēršanas pieeju, un tas saskana ar mūsu aktivitātēm, ko mēs redzam arī ģenerālās asamblējas darba kārtībā ir vēlēšanās stiprināt ANO preventīvo komponenti. Un šeit atkal grūti nonākt pie kompromisa, jo šeit ir Āfrikas grupa, kas spiež uz migrācijas jautājumu risinājumu, un tad, nu, protams, arī šajā pasakumā mēs nevaram nerunāt par migrāciju, tāpēc mums ir jābūt gataviem diskusijām, un pie tam konstruktīvām diskusijām, ņemot vairāk visus pēdējos notikums. Droši vien atcerēsties pēdēji pagājuši gadu um, bija īpašais pārstāvs migrācijas jautājumos, un tika runāts par robežu pārvaldību ietekmu uz cilvēktiesību, un viņi e, tiešām ir kontaktējušies ar DG Home. Komisija arī padomas grupas patvērumu jomā tika iesaistītas, lai būtu kopīga tāda pozīcija, lai mēs varētu visaptrošu veidā Ženevā atbildēt uz tiem secinājumiem, kas parādījās iepriekš minētajā ziņojumā. Tas notika jūnijā jau un turpinās arī tagad. Par tematiskajiem jautājumiem, kas tad ir pats svarīgākais? lielākais. Savā mutiskajā prezentācijā es jau izcēlu svarīgāko. Tās ir Eiropas institīvas, bērntiesības, nāvisots, brīvība jautājumi, bet kolektīvi un individuāli tas viss, kas ir pieminēts padomis sicinājumos ar paplašinātā formā, Tad vēl mums ir tādi jautājumi, kur mums ir vadlīnijas, un mums ir ļoti svarīgi, ka neatkarīgi no tā, ko mēs esam norunājuši, vai, vai tad te būs kāds vadlīnijas vai par LGBTI, reliģiju brīvību, mums tas viss jāpārāk jāpārvērš par prioritāšu deklarējumu. E, tad, e, tāpēc mums ir jāizceļ šie, e, teiksim, ir kaut kādas lietas, ko mēs redzam trešajās valstīs valstīs un citur mēs redzam, ka cilvēku tiesību aizstāvju nostāja ir apdraudēta, ir vēlēšanās aktivistu darbības joma ierobežot. To mēs redzam, ka notiek dažādas represijas pret cilvēku tiesību aktivistiem, kas izmanto cilvēku tiesību aizsardzības mehānismus. Tas mums ir jāatzīmē mūsu vadlīnijā, lai tas būtu visādās jomās. Um, galvenā prioritāte arī Lamberginis uh, kungs par to runāja un sistemātiski jāizceļ šis jautājums, kā jau es minēju. Es ļoti ceru, ka es atbildēju uz lielāko daļu no jautājumiem, bet būšu labprāt gatavs atbildēt arī uz nākamajiem jautājumiem. Vai būtu vēl kādi jautājumi vai vēlēšanās vajadzētu pēc papildu informācijas, būtu ļoti labi, ja mēs saņemt arī rakstisku atbildi, ko jūs sniedzāt ANO īpašam, īpašiem referentam. Šeit eh, Lībe komitejā, arī mūsu komitejā, es redzēju viņu šo īpašo referentu. Tātad jūs varētu atzīmēt, ka mēs gribētu redzēt rakstisko atbildi šai ziņai. Un vēl jautājums bija viens. Jā, es šo rakstisko atbildi pēc iespējas ātrāk jums nosūtīšu. Tātad eh, īpašais um, referents migrantu jautājumos uh, un attiecīgā atbildes sniegt rakstiski tā ir un tā es jums tiks nodot. Uh, šis bija tāds īpašs gadījums. Pirmo reizi ANO īpašā procedūrā tika rakstīts ziņojums par Eiropas Savienību un tika analizēta situācija atsevišķās dalībvalstīs. Tāpēc mēs ceram, ka valstis atbildēs ļoti konstruktīvā veidā reaģējot uz to, kas ir izskanējis šajā ziņojumā. Tāpēc mēs veicam diezgan intensīvu lobēšanas darbu, lai Eiropas Savienība arī reaģētu un atbildētu, un tāpēc es labprāt sniegšu dokumentu jums pēc iespējas ātrāk patiesībā mūsu mieru. Šeit um, situācija nav fundamentāli mainījusies kopš iepriekšējā gada. Ir pārskati un, un nevajadzētu rakstīt ANO deklarāciju par tiesībām uz mieru. Tāds viedoklis domine. Jo lai gan mēs atzīstam tiesības uz mieru, tomēr joprojām darbs turpinās, un kad būs nākamā starpvaldība darba grupas kārta, eh, tad varbūt kaut kas konstruktīvi parādīsies. Mums šis jautājums ir grūts, mēs mm, atzīstam, kādi šeit ir nolūki, bet šeit ir arī substantīvas eh, problēmas ar pašu tiesības uz mieru konceptu. Paldies! Labi. Logbīlērs kundze. No savas puses es gribētu jums pateikt lielu paldies par šo informāciju. Un es ļoti ceru, ka gatavojoties vizītei, mūsu vizītei, mēs varētu vēl pie jums vērsties, lūgt jūsu varbūt padomu vai ieteikumu, ar ko mums vajadzētu tur tikties un tā tālāk. Pagājušajā reizē mēs tikāmies ar sesijas prezidentu, viņš bija Eiropietis. Tagad es saprotu, ka ir divi Eiropas dalībnieki vai locekļi prezidentūras struktūrā. Varbūt jūs varētu mums ieteikt, ar ko tad labāk tikties, ar priekšsēdētāju vai ko citu. Es pieņemu, ka mēs, mums ir tikšanās paredzēta vēl viena. Un tad parastais plāns, būs sanāksme ar pilsonisko sabiedrību, ko viņi domā par to, ko dara Eiropas Savienība, ko gaida vairāk. Divas sanāksmes šai ziņā būs, viena vien būs iekšē sanāksme ar ES vēstniekiem un vēl viena sanāksme, un tā interesanti pēdējā reizē arī izskanēja viņu domas par parlamenta rezolūcijām, tur mums bija tāda substantīva debati Un tagad, uzklausot jūsu informāciju, mēs varētu padomāt par to, ko tad vajadzētu aicināt no diplomātiskā korpusa pārstāvjiem, tas ir tām valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības, un kāds prioritāts mūsu rezolūcija ziņā viņi saskata. Varbūt viens tāds vispārīgs jautājums vēl pagājušajā gadā bijām pārsteigti ka nav progresa, bet bija es pārstāvis Ženēvā un viņam nedeva vārdu. Tur nerunāja es pārstāvis, bet gan valstu, dalībvalstu pārstāvji. Un bija debats un likās, ka te mums ir zaudēts mūsu pozīcijas, bet tas būtu labi, ja tā varētu. Uh, izteikties. Paldies, es labprāt atbildētu uz šo jautājumu. Vispirms par cilvēktiesību padomas priekšsēdētāju šajā gadā tā, tas ir Gabons pastāvīgais pārstāvis, kas ir prezidenta amatā. Mēs ar viņu cieši sadarbojamies, arī sesijā būs ļoti svarīga loma viņam, un līdz marta sanāksmei būs vēl 20 īpašie referenti tiks aizvietotie ar citām personām. Mēs noteikti ieteiktu jums tikties ar priekšsēdētāju Ženēvā. Un tad, kad Lambdīnis kungs tiksies ar viņu, būtu labi aicināt viņu iesaistīties vairāk procesa. Tāpat kā ģenerāla asamblejas priekšsēdēt ja mēs uzskatām, ka būtu ļoti svarīgi arī aicināt šo cilvēktiesību padomes priekšstādātāju, lai viņš varētu ierasties uz, uz šeit Briselē un tādā veidā veicināt mūsu sadarbību un parlaments būtu īstā vieta, kas varētu izteikt šādu aicinājumu. Par eh, dažādu šo procedūru kārtību, kas runās, kad un ko. Šeit nekādu fundamentālo pārmaiņu nav. Bet uh, Tas eh, nav tāds jautājums, ko lem cilvēktiesību padome. Eh, to risina UNGA rezolūcija par ES pārstāvniecību. Un šeit eh, gadu gaitā nav nekādas pārmaiņas status quo eksistē kā līdz šim. Tomēr šis status quo ir tāds, ka, protams, Eiropas Savienība arī izsakās, delegāciju vadītāji izsakās cilvēktiesību padomas sanāksmēs. Bet e, Eiropas Savienības e, priekšsēdētājs gan nē, kaut gan Lamborgīnis kungs drīkst izteikties kā savas valsts pārstāvis. Šāda procedūra eksistē ilgus gadus e, un arī pavasaras sesijas komisija runās ES delegācijas un tikai formāli paziņojumi, eh, ko izteiks prezidējošā valsts, tādi izskanēs, eh, kā arī valstis, eh, kas piedalās kaut kādās konkrētās rīcībās. Šāda kārtība darbojas labi, ir cieša sadarbības starp ES delegāciju un Eiropas Savienības prezidentūras komandu sadarbība ar citām valstīm ļoti daudz tiek dalīts sloks. Eiropas Savienības delegācijā septiņas valstis, kas strādā ar cilvēktiesību jautājumiem, lai arī viņi nevarēs apskatīt visus jautājumus, tomēr notiek ļoti intensīvs darbs. Uh, Mēs darām tā, lai visas dalībvalsts varētu dot savu ieguldījumu mūsu panākumos, ir ļoti svarīgi arī runāt par sarunām. Tad izsakās Eiropas Savienības delegācija, bet eh, formālā kārtība tuvākajā laikā nemainīsies. Šeit ir redzama skaidra Eiropas Savienības nevarēšana un arī Eiropas Savienības delegācijas nes iespēja, jo Eiropas Savienības delegācija ir galvenais saruna partners jebkurai valstī, un mūsu darbības sistēma, lai arī nemainīsies, tomēr darbojas pietiekami labi un efektīvi. Paldies, to ir man kungs. Mēs varētu līdz ar to beigt šo darba kārtības punktu, un es pieņemu, ka eh, Rozmarī, ka varbūt Strasbūrā mēs varētu jau organizēt pirmo delegācijas sanāksmi. Perhaps... Jā, varbūt, ka tad uh, priekšsādātāja konferences lēmums jau būs pieņemts. Jā, un tad būtu labi tātad tikties, lai mēs varētu a, uh, diskutēt par programmu. Un varbūt a, uh, tas arī a, būtu palīdzīgi, tātad vērtīgi uzzināt, ar ko mēs varētu kontaktēties Eiropas Savienības birojā a, Ženēvā. Es zinu, ka par rezolūcijām diskutē vienmēr ar visvairāk pēdējās dienās. Mums bija ļoti labas sanāksmes ar vēstniekiem no dažādām valstīm. Tagad uh, eh, 5 minūšu pārtraukums, jo tad jūs arī varat pievērsties nākamajam jautājumam. Mums vēl ir laiks. So, now we, uh... Labi, tad mēs turpinām uh, skatīt darbu kārtību, un tagad ir paredzēta viedokļa apmaiņa par cilvēktiesību padomas rezolūciju, tātad par Eiropas Savienības prioritātiem 25. sesijai. Protams, ir ļoti sarežģīti, to ir man kungs ar uh, jums par to diskutēt, jo jūs nesat lasījuši šo vairāk lapušu tekstu, tātad varbūt uh, iziesim cauri galvenajiem punktiem. Mm. So is there... Tātad vai ir kāds deputāts, kas vēlas uh, izteikties, uh, jo sistēma ir tāda, ka mēs uh, grupu starpā sagatavojam šo rezolūciju, un uh, esmu izlasījusi vienu no projektiem, nezinu, kurā stadijā ir šīs rezolūcijas projekts. Es saprotu, ka rezolūcijas projekts jau ļoti pārklājas ar to, kā mēs gatavojamies tematiskiem valstu jautājumiem, ko jūs pieminējāt, tātad mēs nesam aizmirsuši kādu valsti. Then we also... Tad mēs arī uzsveram to, cik svarīgs ir ANO drošības uh, sarunājas cilvēki, tas ir padomas darbs. Šeit ir eh, tāds apraksts par to, kurš ir eh, jauns šeit jaunpienācējs, kādas vadošās valsts šeit ir. Un eh, arī tiek uzsvērtas, uzsvērta pilsoniskās sabiedrības nozīme, jo um, pat sesijā valdības pārstāvji mēdz apsūdzēt um, um, nevalstiskās organizācijas, proti draudēt, ja viņus kritizēs, tad kaut kas notiks ar viņiem. Un tad mums ir arī vairāki pānti par uh, situāciju Sīrijā. Um, uh, Mēs uh, varbūt arī uh, Eh, tātad eh, skatīsimies, ko eh, ar ANO izmeklēšanas komisiju tur varēs pievienot. Tad mums ir sadaļa par Ēģiptu. Tad mums ir Saudārābija un tad ir pāns par uh, īpašo pārstāvja mandātu par Irānu Un tad mums ir uh, Tunisija, tad uh, um, mēs atbalstām uh, to, ka Palestīna kā novērotāja valsts tiek uh, pieņemta. Tad ir pāns par situāciju Bahreinā kur mēs uh, atsaucamies uz 2013. gada paziņojumu par Bahreinu uh, cilvēku tiesību padomē. Tātad uh, Eiropas Savienības dalībvalsts sniegto paziņojumu mēs šeit pieminam. Un tad mēs nosaucam virkni uh, ekspertu mandātu apstiprināšanu, ka mēs to atbalstām Haitī, Sudānā un citās valstīs. Mums ir eh, tādi saturīgie panti par Centrālā Afrikas Republiku. Diemžēl tokiem ar šis dokuments nav pieejams. Par Malī, par eh, Dienvidu Sudānu. Mums, eh, cik es atceros, varbūt es nepreiz atceros, bet mums ir jauns pāns par situāciju Eritrejā. Uh, To mēs eh, tā īpaši eh, neesam uzsvēruši pagātnē, bet mēs, protams, visi zinām, ka tur eh, ir simtiem bēgļu katru mēnesi, kas pamet valsti, tie ir galvenokārt jaunieši. Un mēs saprotam, ka pirmo reizi būs arī īpašā sūtņa ziņojums. Tātad tas tika pieņemts jūnijā. Tad ir Kongo, Demokrātiskā republika, Ziemeļkoreja, Šrilanka, Birma ir pants par cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā, Baltkrievija ir pieminēta. Un tad tematiskajā sadaļā mums ir bērnu tiesības, tiesības uz mājokli, īpaši pievēršoties eh, Eiropas Savienības eh, dalību valstīs Romu situācijai un viņu tiesībām uz mājokli. Mums ir arī eh, tiesības uz ticības brīvību un ANO vadošie principi par uzņēmē darbību un cilvēktiesībām. Un tad ir pāns par vardarbību pret LGBTI cilvēkiem. Par nāves sodu. Un tad mums ir pants par cilvēku tiesību un sporta jautājumiem, jo mm, septembrī 2013. gadā tika pieņemta rezolūcija. Un tad Mēs arī atzinīgi vērtējam to, ko jūs minējāt, ka Izrēla atkal uh, līdzdarbojas uh, ANO cilvēktiesību padomē. Mēs uh, atzinīgi vērtējam šo UPR pārskatu, periodisko pārskatu, un par speciālajām procedūrām mēs uzsveram uh, Eh, labo darbu, kas ir paveikts, un mēs aicinām valstis pilnībā sadarboties, līdzdarboties šajās īpašajās procedūrās. Mēs arī uzsveram finansējumu. Labi. Un, protams, kā jau katru gadu, mēs eh, aicinām augstie pārstāvēji un, es atvainojos, augstiem pārstāvjiem un uh, augsta līmeņa um, vadītājiem būt klāt. Tātad tas ir uh, aptvērums apmēram, mums ir 64 panti šajā rezolūcijā, un man pozitīvi pārsteidza tas, ka visi Eiropas Savienības vēstnieki uh, lasa šo rezolūciju un tad diskusē ar, mu, diskutē ar mums par to, kāds ir mūsu vērtējums par situāciju, vai mēs to pareizi vērtējam vai nē. Kurš vēlas izteikties? Laima Andrikiena, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tautas partijas grupas vārdā. Pirmkārt, jā, mēs saprotam, ka šis tiešām ir pirmais darba, pirmais rezolūcijas projekts, katra grupa dos savu ieguldījumu, un cik es zinu, nākamnedēļ mums būs deputātu tikšanās no dažādām politiskajām grupām, kas ir atbildīgi par šo rezolūciju. Tātad mēs uh, um, piedāvāsim savus uh, grozījumus. Un otrais punkts, uh, tas, ko jūs jau minējāt, ir 64 panti. Jā, manuprāt, šī rezolūcija ir par garu. Tātad varbūt mēs varētu kaut kā to saīsināt. Un, protams, ir uh, tādi punkti, kuri varētu radīt problēmas tautas partijai un tad mēs izteiksim savus priekšlikumus nākamās nedēļas sanāks. Thank you. Ver Paldies. Veronika de Kaiser, lūdzu. Merci, madame. Paldies, priekšsādātājs kundze. Mūsu grupa un es pati arī esmu iepazinusies ar šo rezolūcijas projektu. Tā ir laba struktūra, tā ir saskaņot savstarpēji un tas uh, ir tiešām ļoti pieņemami. Tas ir ļoti labi lasāms teksts un ļoti skaidrs teksts. Protams, pirmoreiz izlasot, šķiet, ka ir uh, tādas tekstas daļas, ko varētu tā kā saīsnāt un katrs, uh, cits savukārt varētu uzsvērt un paplašināt, bet kā jau Landrikienas kundze teica, mēs noteikti tiksimies nākamnedēļ. Un tad arī paskatīsimies, ko varēsim darīt. Un ir ļoti laba ideja, ka varam tikties trešdien. Un es jau redzu trīs lietas, kuras es varbūt uh, uh, pieminēšu tematiskajos aspektos, un varbūt uh, uz to vajadzētu vairāk uzsvērt, piemēram, bērnu tiesību jautājums. Varbūt to vajadzētu vairāk uzsvērt un uh, Un šeit ir nosauktas arī valstis, kas mūs ļoti satrauc, piemēram, bērnu spīdzināšana. Un šeit eh, es domāju, ka tad, kad mēs runājam par Sīriju un spīdzināšanu Sīrijā, eh, zinot, ka tur ir arī bērnu spīdzināšana, varbūt to vajadzētu eh, drīzāk skatīt tematiskajā sadaļā. Par otro punktu priekšsēdētājs kundze, jūs vakar pēcpusdienā bijāt klāt un pie tā vajadzētu atgriezties. Tas ir jautājums, kas ir saistīts ar korupciju, attīstības politikā un cilvēktiesībām. Tas ir tāds globāls temats, bet tas šeit nav iekļauts. Es domāju, ka ir atzinīgi jānovērtē Āfrikas Savienības darītais šajā jautājumā un arī cilvēktiesību padomi skata šos jautājumus, tātad kopā šos jautājumus korupcija attīstības palīdzībā un cilvēktiesības. Tas mums šeit arī būtu jāpiemin. Un tad ir labs pāns par cilvēktiesībām un sportu, bet varbūt to varētu vēl uzlabot, jo tas. Uh, um, tā tad ir saistīts arī ar Sočiem, bet bija arī uh, Kazahstāna un Eirovīzija, un tagad ir jautājums par Katāru. Mm, to mēs skatīsim rīt, un uh, tiešām uh, šeit ir uh, jautājumi, ko vajadzētu izstrādāt specifiskāk, jo sports ir ļoti spēcīgs, um, spēcīga joma. Un kā jau teicu, un turpmākajās nedēļās mēs vēl piestrādāsim pie šīs rezolūcijas. Paldies! Thank you. Now I also speak as a... Paldies, un tagad es runāšu kā zaļo deputāte. Es domāju, ka viens jautājums šeit vēl nav pieminēts, un paraudzīsimies, vai varēsim to šeit iekļaut. Tas ir ANO īpašā pārstāvja eh, ziņojums par ārpus tiesas slepkavībām, jeb sodu izpildēm Eiropas Savienībai un dalībvalstīm eh, vajadzētu arī domāt par eh, bezpilotu lidmašīnu jautājumiem. Uh, Nezinu, vai tā būs, ka šis jautājums būs darba kārtībā, jo ziņojumu, ziņumos viņš prasīja izstrādāt politiku šajā jautājumā. Un tad es izskatīju šo projektu, un dažkārt sieviešu tiesības tiek pieminētas, bet tās netiek pieminētas tā atsevišķi, atsevišķā pantā. Varbūt mums vajadzētu padomāt par to, kā to varētu vairāk uzsvērt, varbūt atsevišķu pantu par to paredzēt. Uh, par Krieviju. Manuprāt, eh, tas viss ir eh, pārāk vāji, jo nav runāts par tiesu neatkarības problēmām, to, ka tās nav neatkarīgas, un es saprotu arī, ka par sporta jautājumu un cilvēktiesībām pagātnē tas netika iekļauts. Tātad eh, ļoti pareizi mums ir jāpadomā, kādā veidā mēs to formulējam. Un tagad no šī projekta redzu, ka septembrī tika pieņemta rezolūcija. Es nezinu, kāds ir šīs rezolūcijas saturs. Vai es nezinu, kāds ir plāns, kāds ir mērķis, kā debatēt cilvēktiesību padomē par šiem jautājumiem. Un Is... Un, protams, šī rezolūcija ir ļoti gara. Varbūt mēs to varētu padarīt īsāku, koncentrētāku un skatīties, kur tad ir politiskā nepieciešamība rīkoties. Veronika. Jā, priekšsādātājs kundze, jūs uh, pareizi teicāt, sports bet ir jāpaplašina, ir jānosauc uh, spēles, uh, arī olimpiskās spēles, jo uh, kāds bija Kazahstānā, uh, bija Eirovīzija, un tur nebija saistība ar sportu, bet tur arī bija līdzīga problemātika. Tātad uh, te runa par lielu pasākumu organizēšanu, kam ir uh, liela plašsaziņas līdzekļu interesi, tā tad nevajadzētu uh, aprobežoties tikai ar sporta uh, pasākumiem. Tur ir daudz vairāk, uh, tātad tur ir iesaistīta liela nauda un tāpēc arī ir šī uzmanības novēršana. So, and, uh, also I forgot... Labi, un es arī aizmirsu pateikt, ka uh, to, ko mēs no jums uzklausījām, proti, ko Eiropas Savienība varētu uh, Uh, skatīt, kā īpaši pievēršanos cilvēktiesību aizstāvjiem šajā gadā. Mums arī jāpadomā, kā mēs varētu uh, tur dot savu ieguldījumu. To mēs iepriekš nezinājām. Tā ir man kungs, vai jūs gribētu teikt kaut ko? Um, thank you so much. Uh... Lielas paldies. Varbūt sākšu ar cilvēku tiesībām sporta jomā. Šis jautājums parādījās septembra sesijā pēc uh, vairāku valstu grupas iniciatīvas, kurā bija arī Krievija. Protams, eh, ņemot vērā olimpiskās spēles, un līdzīgu rezolūciju arī pieņēma valstu grupa, un Krievija arī vadīja ģenerālo asamblēju, kā zinat. Tā ir tā tradīcija, ka olimpisko spēļu rīkotāji līdzīgas rezolūcijas eh, virza pirms olimpiskajām spēlēm. Šajā gadījumā sarunas par šīm rezolūcijām bija interesantas, jo mēs uh, aicinājām, lai rezolūcija būtu tāda ļoti strikta attiecībā uz cīņu pret jebkādu veidu diskrimināciju, ieskaitot arī seksuālo orientāciju. Bet šīs bija ļoti grūtas sarunas par šādiem jautājumiem. Tā ir tikai viena no debašu dimensijām. Bet, protams, ir arī citas cilvēku tiesību dimensijas sporta jomā. Uh, piemēram, rezolūcijas eh, par eh, rasismu sportā saistībā ar eh, to, kas notiek futbola spēļu laikā un futbola stadionos. Tā kā septembrī šīs diskusijas bija nepastarpināti saistītas ar gatavošanos olimpiskajām spēlēm. Bet interesanti bija tas, ka tā mums bija iespēja Ženēvā un Ņujorkā ar Krieviju uh, apspriest šos jautājumus arī divpusēji. Ieskaitot arī pol, vispārējo politiku un likumdošanu par um, seksuālo uh, diskrimināciju. Tālāk par ārpus uh, tiesas īstenotajiem sodiem un nogalināšanu. Tas ir saistīts ar pretterorismu likumdošanu un patreiz mēs neesam gatavi izstrādāt konkrētu politiku attiecībā uz bezpilotu vadāmo lidmašīnu izmantošanu. Bet katrā ziņā tas ir jautājums, kas īpaši svarīgs ir. Diskusijas, protams, turpinās par šo jautājumu. Par tām situācijām, ko jūs pieminējāt no savas rezolūcijas projekta, viena situācija, kas netika skārta un apspriesta, bija situācija Ēģiptē. Varbūt pateikšu dažus vārdus par to. Jāsaka, esmu nedaudz atturīgs, jo šovakar atgriezīsies mūsu pārstāvis Eģiptē, kas izvērtē situāciju, un viņa ziņojuma rezultāts ietekmēs arī to, ko un kā darīsim Ženēvā. Bet, kā redzat, eh, pirmdien ārlietu padomē pieņemtajā secinājumos, uh, Ehm, mēs esam pieskāršies situācijai Eģiptē. Ehm, protams, arī ņemot vērā Lambordīnī kunga vizīti, mēs šo jautājumu skatījām, un mēs eh, ar partneriem domājam, kā vislabāk šo situāciju eh, risināt ehm, padomē. Protams, var darīt kaut ko vairāk, bet mums eh, šķiet, eh, ka Ēģipte nesadarbojas pietiekam daudz ar cilvēktiesību padomi šajos jautājumos. Un ANO, protams, ir gatavs sniegt palīdzību un veikt izmeklēšanu par pagājušā gada augusta notikumiem. Un katrā ziņā mēs izmantosim šo 25. sesiju, lai šos jautājumus risinātu. Visbeidzot par Eritreju. Jūnijā tiks atjaunots um, mandāts. Mēs esam nobežījušies par situāciju Eritrejā un par bēgļiem. To pieminēja arī cilvēku tiesību uzraugs savā ziņojumā. Un svarīgi ir ne tikai tas, kas notiek Eritrejā pašā, bet arī kas notiek ar cilvēkiem, kuri ir spiesti bēgt no Eritrejas. Paldies! Priekšsādātāji, paldies! Labi. Tālāk Nākamajā nedēļā sanāks kopā grupas par eh, šo rezolūciju un tad eh, tā, šis jautājums tiks iekļauts arī februāra otrajā plenāra sesijā. Liels paldies Tojerman kungam par šīm eh, plašajām debatēm, un 1. aprīlī mēs ziņosim par delegācijas darbu un par svarīgākajām rezolūcijām, kas varētu ietekmēt arī mūsu darbu šeit. Un tā ir man, kungs, jūs eh, paliksiet kopā ar mums arī par nākamo punktu. Nākamais punkts ir par ieroču eksportu un cilvēktiesību kritērijiem ieroču eksporta līgumos. Un mums ir arī vairāki uzaicinātie viesi, kuri vēl nav ieradušies. Tas nozīmē, ka paņemsim vēl vienu pārtraukumu. Vai De Grufskundze ir šeit? Jā, lūdzu, tad aicinu jūs šeit, prezidijā. So, then um, we can continue with an exchange. Labi, tad turpināsim viedokļu apmaiņu par cilvēktiesību kritērijiem e, ieroču eksporta līgumos un gribu pateikties, ka mums ir šeit uh, e, koār pārstāvs un arī padomas darba grupas priekšsēdētājs. Uh, Jo mēs, protams, gribam sasaistīt tos jautājumus, kas ir savā starpā saistītā, tad cilvēku tiesību pārkāpumi un ieroču eksportu. Un man ir tiešām žēl, ka nebija iespējams uh, organizēt kopā sesiju ar sēdi, bet um, 2013. gada jūlijā mēs pieņēmām rezolūciju par 2008. gada kopīgās nostājas pārskatīšanu un pagājušajā nedēļā Strasbūrā mēs piekritām cilva ieroču tirdzniecības um, līgumu īstenošanai. Abās rezolūcijās ir pasvītros cilvēktiesību kritēriju nozīme ieroču eksporta līgumos, un šodien paredzētā viedokļu apmaiņa ir paredzēta, lai mēs šeit parlamentā efektīvi nodrošinātu kopīgajā pozīcijā noteikto standartu ievērošanu gan Eiropas Savienības, gan dalību valstu līmenī. Un Mēs zinām, ka Eiropas Savienības cilvēku tiesību rīcību plānā ir paredzēt konkrēti pasākumi, kas veicinātu cilvēku tiesību ievērošanu, nodrošinot to, ka cilvēku tiesību kritēriji tiek iekļauti jebkuros starptautiskos ieroču tirdzniecības līgumos. Un nu, man ir prieks, ka Kohom un Korm pārstāvi ir šeit lai uh, mums varētu būt tāds tiešām auglīgas uh, eh, debatas. Un vispirms došu vārdu Žeromam Legānkungam no Korm un pēc tam Kohon pārstāvim Tajermanu kungam un pēc tam dosim vārdu arī uh, ieroču tirdzniecības un drošības uzraudzības komitejas pārstāvē. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji dāmas un kunga! Liels paldies Eiropas parlamentam par eh, šo man doto iespēju runāt par tik svarīgu tēmu. Kā jūs zinat, Eiropas Savienība daudzus gadus ir spēlējusi vadošo lomu ieroču eksporta kontrolē gan reģionālajā, gan starptautiskajā arēnā. Jau 98. gadā Eiropas Savienības padome pieņēma Eiropas Savienības ētikas kodeksu attiecībā uz ieroču eksportu, lai noteiktu augstus kopīgus standartus visām Eiropas Savienības dalību valstīm, pieņemot lēmumus par ieroču eksportu un lai uzlabotu caurskatāmību Eiropas Savienības dalību valstu vidū par ieroču eksportu. It īpaši Eiropas Savienības dalību valsts apņēmās neveikt ieroču eksportu, ja pastāv risks, ka šie ieroči varētu tikt izmantoti iekšējām represijām. Citu kritēriju starpā dalību valsts vienojās ņemt vērā um, dalību val, uh, attiecīgajās uh, valstīs īstenoto cilvēku tiesību ievērošanu. Un šādus principus ir pārņēmušas arī daudz citas valsts ārpus Eiropas Savienības. 98. gada pozīcija, kas tika, piņa, kas tika apstiprināta 28. gada 8. decembrī, iezīmēja šī kodeksa uh, pārskatīšanas procesa sākumu un iezīmē jaunu atskaites posmu ieroču eksporta standartu pārskatīšanā, jo vēlreiz pasvītrojot dalību valstu gatavību ierobežot ek, ieroču un militāro iekārtu eksportu, ja tās varētu tikt izmantot starptautiskās agresijas aktiem vai iekšējām represijām. No cilvēktiesību viedokļa, cilvēktiesību rīcības plāns, ko Eiropas Savienības padome apstiprināja jūlijā, atsaucās uz cilvēktiesību principu ievērošanu ieroču eksporta līgumos. Un Kohom sagatavoja priekšlikumus koārm darba grupai attiecībā uz ieroču kontrolas jautājumiem, lai īstenotu iepriekš pieminēto rīcības plānu. Šie priekšlikumi tika uzskatīti par ļoti nozīmīgiem šajā kontekstā, un tas, ka tika iekļauta atsauce uz Eiropas Savienības eh, cilvēktiesību stratēģiju, kam būtu jānosaka mm, iekārtu eksports, šis šīs lietotāju vadlīnijas ir kopīgās pozīcijas īstenošanas rokas grāmata, kas paredz kā, um, kas dalība, ko dalībvalsts varētu izmantot savā ikdienas darbā. Un Eiropas Savienības dalībvalsts stratēģijas kļūst par standarta informācijas avotu, kas nosaka nacionālos lēmumus ieroču eksporta jomā. Pieredzes apmaiņa. cilvēktiesību jautājumu izvērtēšanā pieņemot uh, ieroču eksporta lēmumus tika realizēta praktiski. Un uh, mūsu darbība balstās uz konkrētiem pasākumiem, kā rezultātā ir uh, vai nu atļaut šādu līgumu slēgšanu vai uh, liegt. Tālāk. Ieroču tirdzniecības uh, līguma konvencijas uh, apstiprināšana 2005. gadā uh, Kopš tā laika Eiropas Savienība ir spēlējusi ļoti aktīvu un ietekmīgu lomu sarunu procesā, kas ir novedis eh, pie ANO ģenerālās asamblējas līguma pieņemšanas 2013. gada 2. aprīlī. Visas Eiropas Savienības dalība valstis ir parakstījuši ieroču tirzniecības nolīgumu konvenciju un gatavojas tās ratificēšanai pēc Eiropas eh, parlamenta piekrišanas, kas tika saņemta 5. februārī. Ģenerālajā asamblējā pieņemtais līgums pēc mūsu domām ir līdzsvarots teksts, kas ir sagatavots garu un detalizētu sarunu procesā, kur visi sanā dalība valsts pauda savus viedokļus un kur viedokļi arī atspogļos. Starptautiskā sabiedrība noteikti var izmantot šo līgumu, kas padarīs tirsniecību ar Mm, ieročiem daudz caurskatāmāku un atbildīgāku. Ieroču tirzniecības līguma konvencija paredz arī cilvēktiesību eh, tiesību normu piemērošanu. Un šeit iet runa arī par konvencionāliem ieročiem. Un 7. pantā šajā nolīgumā ir teikts valstīm atturēties no ieroču tirzniecības, ja eh, pastāv risks, ka šie ieroči varētu tikt izmantoti uh, nopietnas, eh, nopietnu starptautisko cilvēku tiesību pārkāpumu īstenošanā. Tādējā tiek noteikts globālais standarts ieroču tiesniecības kontrolēji, respektējot starptautiskās cilvēku tiesības. Kā Eiropas Savienības ārējās darbības dienas mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībā ir kopā jāstrādā pie tā, lai e, šī līguma normas tiktu uh, aktīvi un universāli īstenotas. Pēc tā stāšanās spēkā uh, tas noteikti veicinās starptautiskās humanitāro tiesību ievērošanu un starptautisko cilvēku tiesību normu ievērošanu. Eh, šīs īstenošanas palīdzības programmas tika apstiprināts pagājušā gada decembrī. Noslēgumā gribu teikt, ka mūsu mērķis joprojām ir, lai ieroču tirdzniecības līguma konvencija novērstu bezatbildīgu ieroču tirdzniecību, kas, piemēram, noved pie cilvēktiesību pārkāpumiem Sīrijā, un uh, caurskatāmība šajā gadījumā ir īpaši svarīga ieroču eksporta lēmums, ko pieņems dalību valsts, šiem caurs, lēmumiem jābūt caurskatāmiem visām iesaistītajām pusēm un ir jābūt instrumentiem, kas notrošina to, ka valdības atskaitās par veikto ieroču eksportu, un tādēļ tiek sagatavot arī ikdējies pārskats ziņojumi par ieroču eksportu. Paldies! Paldies! Un tagad to ir mani kungs no Kohom. Paldies! Esmu ļoti priecīgs izteikties arī par šo te jautājumu un uh, labprāt arī papildināšu mūsu kolēģi no parasto ieroču tirsniecības uh, nodaļas. Es šeit redzu savus kolēģus, kas uh, strādā kopā ar manīm pie šiem, ar mums pie šiem jautājumiem. Un tad tas ir ļoti pareizi, jo tad, kad um, mēs runājam par ieroču eksportu, mums kā kohom ir jāiesaistās. Bet šis darbs da, tiek, notiek konvencijas ietvaros, konvencijas, kur ir runa par um, ieroču apkarošanu tur ir dalībvalstis, bet tad mums ir kopējās nostājas, kas ir kopīgi jāizteno, un tad ir arī citas atbildīgās puses, kas nodarbojas ar pārskatu, un tad tiek lemts par kopējo nostāju. Faktiski šeit ir ļoti liela interesētība šajā ziņā no kohom puses, jo mm, cilvēku tiesības ir tik ļoti svarīgs elements šajā kopīgajā pozīcijā. Un tam ir kritiski svarīga nozīme visā šajā arhitektūrā, un arī koarm ir nemazāk svarīga loma. Un es strādāju ar dalībvalstīm, esmu kohom priekšsēdētājs, un ļoti daudz laika tieši pavadu šādās sarunās, strādāju ar kolēģiem, mēs pieņemam uh, lēmums par atsevišķiem iesniegumiem, pieteikumiem, plus strādājam ar kopējo nostāju, plus vēl nacionālā likumdošana, kas ļoti bieži ir tāda ļoti tālējoša. Un ja tur ir arī procedūras, kas tiek īstenotas. Kohomam vienmēr ir ļoti liela interese bijusi sekot šim darbam un tā progresam. Uh, ar, mēs, ar, ar ieroču eksportu un arī par citiem ieroču tirzniecības jautājumiem. Mēs eh, mainamies ar informāciju ar, ar priekšsēdētājiem un arī iesaistam pilsonisko sabiedrību. Es atceros, ka jā, kāda organizācija amnestija teikusi, ka uh, ATP līgums ir viens no svarīgākajiem cilvēktiesību aspektā arī. Tāpēc arī ir izstrādāts šis rīcības plāns un visi aspekti, kas ir ārējā sektora jautājumi, ir jāietver arī šajā platformā un arī jautājums par cilvēktiesībām, un tas ir atspoguļots arī padomas nostājā. Runājot par īstenošanu novembrī 2012. gadā ārlietu padome pieņēma secinājumus par kopējās nostājas pārskatu. Tur ir rakstīts, ka, ka ir vēlēšanās virzīt tālāk konverģents jautājums starp dalībvalstīm tieši licenšu ziņā un ieroču tirniecības nolīguma ziņā Un tur ir rakstīts arī šajos secinājumos, ka eksistējušajā kopējā nostāja joprojām pietiekam stabils pamats dalībvalstu rīcībai ieroču eksporta un ieroču tirdzniecības nolīguma sakara. Un mūsu jautājums bija par to, kā, kas būtu jādara, lai uzlabotu īstenošanu, lai varētu labāk īstenot eksistējošo kopīgo pozīciju. Tas ir galvenais. Uh, tāds elements. Kohomā diskusijas par šo jautājumu nu, ir visai dzīvelīgas, jo šeit ir daudz cilvēku ar ļoti lielu tādu pieredzi, kas, eh, te bija viena arī tāda ideja, vai mēs varētu teiksim, dalībvalstīm sniegt kādas rekomendācijas, kā dalībvalsts savos ārlietu ministrijas dažādos sektoros varētu strādāt ar šo jautājumu. Tomēr jāsaka, ka dalībvalstu situācija ir ļoti dažāda, un mēs nevaram neko ne, ne pateikt, ne, neieteikt, kā veidot šo konsultēšanās procesu. Tomēr bija tāds pamatots arguments, ka dalībvalstu ministrijas ir jā, jāiesaista lēmumu pieņemšanas procesā. Tas noved arī pie tādas situācijas, ka e, priekšlikumi, kas nākuši no Koham, tiek prezentēti Koarm grupā. Un, kā jau Koarm pārstāvis teica, vairāki priekšlikumi no Koham tika arī uzklausīti un tālāk virzīti. Tas e, viss notiek tādā esošā kārtībā. Uh, kur mēs vēlamies turpināt darbu pie šiem jautājumiem. Viens jautājums ir, kā kopīgi izvērtēt vispārējo cilvēktiesību situāciju konkrētā valstī. Vispirms, protams, vispārīga situācija, bet pēc tam konkrēti, kā, kā konkrētā valstī, kā, kā situācija ar cilvēktiesībām. Vispārīgā ziņā mēs gribējām atzīmēt, ka tieši šis lietotāja rokas grāmata īstenībā labi atzīmē visas stratēģijas, kur ir ietvert arī attiecīgās valsts situācijas visaptvarošana līdz Protams, jūs varētu apgalvot, ka tas ir konfidenciāls dokuments, un ir tīpaši, ka ir no, noraidījuma lēmums, un eksportētājs to apsūdz tiesā, apsarīja tiesā, un tad, attiecīgi, jums jānorāda ir uz publiskiem dokumentiem, bet mēs daram, izdaram savu izvērtējumu, pamatojoties uz visiem pieejamiem informācijas avotiem. Ir dažādi ziņojumi, ir arī citi avoti, un viens no elementiem, ko mēs gribam garantēt, ka tiešām visi šie resursi tiek izmantoti, lai attiecīgi lēmumi par ieroču eksportu tiktu pieņemti izglītotā veidā, un, bet neaizmirstot noteikti arī par cilvēktiesību aspektu un attiecīgām stratēģijām. Tad vēl šeit izskatnē tā doma, ka Kohom virza idejas un kā mēs varam palīdzēt atsevišķām valstīm. Dalībvalstīm ir jāpieņem kaut kāds lēmums attiecībā pret citām valstīm, kur notiek kāds pārmaiņas vai attīstās notikumi, mm, kur ir noteikts tendences, kas iet noteiktā virzienā, vai situācija pasliktinās. Kādā veidā mēs varētu nodrošināt lielāku tādu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, jo vai šeit ir kādi citi mehānismi, kaut kur notiek, lai konsultācijas, kuru mērķis uh, Eh, ir izvērtēt situāciju. Ko, ko, ko ar dara ar mūsu rekomendācijām? Es domāju, ka ļoti labi būtu integrēt šīs rekomendācijas eksistējušā darba ietvara, jebkurā eh, korma sanāksme varētu būt tāda situācija, ka kad galībās lūdzu, lai tiktu diskutēts par kādu konkrētu jautājumu. Un tad šādas diskusijas varētu arī izvērsties. Un tad eh, šie jaunie notikumi cilvēktiesību jomā, kas ir parādījušies, ka jaunie var piekrist vai noraidīt kādu ieroču eksportēšanas gadījumu. Un kādi tad ir notikumi pēc rīcības plānta, kad ir jāsāk īstenot dalībvalsts izmanto jaunās iespējas. Un mēs ļoti ceram, ka drīzumā parādīsies arī pirmie gadījumi, kad procesa jaunie notikumi tiks arī testēti praksē. Paldies, Tolerman kungs. De Grūfu kungs, tagad eh, šā projekta autore. Dāmas un kungi, liels paldies šodien būt kopā ar jums. Es esmu juriste, specializējos starptautiskajās tiesībās un specifiskāk cilvēku tiesību un humanitārajās tiesībās. Un tāpēc eh, nākamās 12 minūtes, jāsaka, es runāšu nedaudz ilgāk nekā mani kolēģi, es fokusēšos uz jūsu, eh, uz cilvēktiesību kritērijiem, uz cilvēktiesību mm, likumdošanas kritērijiem, eh, kurus Eiropas Savienības dalībvalstīm vajadzētu ņemt vērā, lemjot mm, par to, vai piešķirt vai arī norādīt eksporta licences pieprasījumu. Ir īpaši šodien, tad, kad tiek veikt dažādi pētījumi par par ieroču izniecību, ņemot vērā cilvēktiesību standartus, šis, šī aktivitāte ir ārkārtīgi interesanta un svarīga. Tas ir tāpēc, ka pēdējo desmit gadu laikā Eiropas Savienības ieroči ir izmantoti, lai veiktu arī noziegumus pret cilvēktiesībām, veicot iekšējās represijas vairākos gadījumos, lai ilustrētu 2008. gadā. Beļģijas armija piegādāja Bahreinai 50 pie, mašinizētos ieročus Tas bija ārā pavasara kontekstā, un šie motori ieroči tika atkārtoti lietoti pret protestētājiem. Še, šis piemērs parāda, kāds risks pastāv, kad autoritārais režīms saņem ieročus un militāro aprīkojumu. Lībija. E, Eiropas Savienības dalībvalstis arī pārdev ļoti daudz ieročus represīvam režīmam un neracionālam diktatoram. Man pat ir kāds gadījums par to. Dažus gadus atpakaļ Gaddafi identificēja apmēram 20 tradicionālos karaļus Āfrikā. Viņš viņus konstatēja un uzaicināja uz Lībiju un piešķīra viņiem karaļu karaļa titulu, e, neraugoties uz šo te politiku, Eiropas Savienības dalībvalsts joprojām turpināja sūtīt ieročus uz Lībiju, un šodien Lībija ir tiešām šis kvintesenciālais piemērs, kur notiek neproporcionāli ieroču uzkrāšana, nesamērīga pret eh, Lībijas teritoriju un iedzīvotāju skaitu. Ir skaidrs, ka šādas mācības no ieroču piegādes nestabiliem režīmiem joprojām nav gūtas. Piemēram, apvienotā karaliste. Uh, ārlietu ministrija ir sarakstījusi sārakstu, kur ir valstis, kur ir noteikts bažas cilvēktiesību jomā. Neraugoties uz šo sārakstu, apvienotās karalistes valdība ir pieļāvusi ieroču eksportu uz vairākām no šādām valstīm. Saskaņā ar NVO safeguard datiem, lai arī vis, ne visas šīs licences iepriekš minētās ir problemātiskas, tomēr daudzas no tām tiek sūtīts eh, un ieroči attiecīgi pārdot Lībijā, Pakistānā, Saudarābija un Šrilanka. Un te patiešām rodas ļoti būtiskas bažas par cilvēku tiesību standartu ievērošanu. Otrs iemesls, kāpēc cilvēku tiesību kritēriju jautājums ieroči eksportā ir tik ļoti svarīgs un arī izaicinoši, ir tas, ka ir vairāk identificēti gadījumi, kad um, um lielos apjomos uh, tiek sūtītas, sūtīt ieroči uz valstīm, uh,

kas attiecīgi nodod šos ieročus sistemātiski brota grupām. Šeit ir piemērs, ka Eiropa nodod ieročus Saudārābijai un citām Persijas līča valstīm, piemēram, Katarai. Un visas šīs bruņotās grupas ar šiem ieročiem apbruņotas ir aktīvi iesaistītas Sīrijas konfliktā. Un Asada režīmu apsūdzēja par masveida vardarbību, bet ir arī ļoti daudz, piemēram, par to, ka bija ļoti ļoti daudzas pret valdību noskaņotas bruņotas grupas, kas veica ar šiem iegūtiem ieročiem arī, arī kara noziegums. Saudārābija, piemēram, ir ļoti liels Eiropas Savienības ieroču saņēmējs. 2012. gadā Saudārābija saņēma apmēram 9% no autorizēto eksporta licenču apjoma. Saudārābija sniedz arī uh, ieročus eh, Sīrijas opozīcija, kas ir ļoti dalīta šodien un kuriem ieroču piegādes ļoti būtiski pieauga 2013. gadā. Eh, kamēr eksportējušās dalībvalstis ir apgalvojušas, ka eh, tas ir noteikti, noteikts normas, kas garantē to, ka Eiropas Savienības ieroči netiek tālāk vēsti Sīrijas teritorijā, tomēr ir skaidrs, ka Persijas līča valstis var piegādāt uh, tikai savus vecos krājumus eh, Sīrijas eh, nemierniekiem, tikai tad, ja ienāk kādi jaunieroči šajā valst, šajās valstīs un Eiropas Savienības dalību valstīm, tas būtu jāsaprot. Kā cilvēktiesība juriste, es gribētu īsumā paskaidrot, kāpēc šāda ieroču tirsniecība e, iesaista arī dalību valstis un kāpēc tas ir problemātiski arī starptautisko tiesību gaismā un kāpēc arī e, atsevišķi Eiropas Savienības dalību valsts varētu tik sauktas pie starptautiskas atbildības. Uh, Ieroču izniecības eh, nododamība tiek regulēta ar Eiropas Savienības līkumu, bet ir arī starptautiskās tiesība normas, humanitārās normas un starptautiskās tiesība normas, kas regulē spēka piemērošanu. Eiropas kontekstā, es sākšu ar to, ir vairāki dokumenti, kas ir jāņem vērā, tad, kad kāda valsts apdomā eh, ieroču eksportu uz trešajām valstīm. No cilvēktiesību un cilvēktiesību likumdošanas perspektīvas 2008. gada kopējā nostāja par eh, militāras tehnoloģijas un iekārtu eksportu ir joprojām ar ļoti būtisku nozīmi. Tas ir juridiski saistošs dokuments, tas liek Eiropas Savienības dalību valstis izvērtēt eksporta licences pieteikumus, ņemot vērā astoņas kritērijas. Uzmanīgi lasot šo kopējo nostāju, uh, varam secināt, ka Eiropas Savienības dalība valstis ir spiestas neeksportēt vai arī noraidīt eksporta licences prieš, piešķiršanu militārai tehnoloģijai un iekārtai kādai citai valstī, ja pirmkārt tas nesaskanētu ar šīs valsts starptautiskajām saistībām. Otrkārt, ja pastāv skaidrs risks, ka šī militāra tehnoloģija un iekārts varētu tikt izmantotas iekšējām represijām. Treškārt, ja pastāv skaidrs risks, ka šī militāra tehnoloģija un iekārts varētu tikt izmantotas nopietnu e, e, starptautisko cilvēktiesību normu pārkāpumos. Un ceturkārt, ja ieroču piegāde pagarinās konfliktu un piekārt, ja pastāv risks, ka tas apdraudēs reģionālo mieru, drošību un stabilitāti. Noteikti bieži tiek apgalvots, ka 2008. gada kopējās pozīcijas formulējumi nav īpaši precīzi un ka šie formulējumi ļauj tos plaši interpretēt un arī izvērtēt dažādi. Jā, tomēr precīza interpretācijas tiesību normu īstenošana, arī Eiropas kopienas tiesu nolēmumu īstenošana ir jāievaro. Tur ir, ir rakstīts, ka eksporta tiek aizliegts, ja šādi transferi aktivizēs šos piecus riska faktors, kas tika minēti agrāk. Otkārt, no starptautisko tiesību viedokļa E, ir jāņem vērā arī starptautiskās tiesības gan humanitārā e, jomā, gan arī ieroču izmantošanas jomā. Un šajā sesijā mēs runājam par atsevišķu cilvēku kā tādu. Es šeit negribu tālāk attīstīt tēmu par starptautiskām attiecībām, vienkārši gribu fokusēties uz cilvēku tiesību aspektiem. Es domāju, ka man vajadzēs 5 minūtes, lai izskaidrotu manu nostāju. Ja mēs no sākuma apskatīsim valsts saistības un pienākums saskaņā ar starptautiskām komentārām tiesībām. Mums ir jāizšķir starp um, pienākumu cienīt un nodrošināt um, tiesību normu īstenošanu. Pirmkārt, starptautiskās tiesības nosaka pienākumus, kādas būtu jāievēro uh, konflikta pusēm. Tā, piemēram, ja kāda valsts tieši iesaistās bruņotā konfliktā, piemēram, tādā kā Sīrijā, tad pēc definīcijas šai valstī ir jāciena attiecīgās piemērojumās starptautiskā humanitāro tiesību normas. Tomēr, un šeit ir svarīgi atzīmēt arī, arī Eiropas Savienības dalībvalstīm, starptautiskās humanitārās tiesības arī rada pienākumus valstīm, kas nav daļa vai puse sensu striktu bruņotajā konflikta. Šis e, pienākums šādai valstī, kas nav daļa no konflikta, skaidri tiek noteikti e, pirmajā pantā. Mm, e, Ženēvas konvencijā, kur ir rakstīts iesaistītās puses dara visu, lai nodrošinātu un arī respektētu šīs konvencijas normas visos apstākļos. Vārdiņš šo respektu nodrošināt cienīšanu nosaka, ka valstī būtu jāatturas no palīdzēšanas un atbalstīšanas tieši tādā situācijā, kad notiek cilvēktiesību humanitārā aspekta pārkāpumi. Tas nozīmē, ka, ja kāda valsts apsver iespēju sniegt tiešā vai netiešā veidā, kā piemēram tas ir Sīrijā, kādu militāru atbalstu kādai pusē, kas ir iesaistīta bruņotā konfliktā šai valstī, ir jādara viss, lai nodrošinātu, ka šie ieroči netiek, netiek izmantoti, lai pārkārtu tiesību normas, kā, tādas, piemēram, kā eh, spīdzināšana, ne, bez izvēles cil, cil, iedzīvotāju nogalināšana. Tas nozīmē, ka e, jebkurā gadījumā, lai pastāv risks, ka ka mm, šo ieroču nodošana tādā valstīm kā Sauda Arēvi ir jāturās valstīm no šāda ieroča eksporta. Un īsumā ļoti līdzīgi arī cilvēktiesību nolīgumi liek valstīm gan respektēt, gan arī nodrošināt cilvēktiesību respektēšanu. Uh, jo šo te ekstrateriālā cilvēku tiesību piemērošana ir tās koncepts, kas nepārtraukt attīstas, un katrā gadījumā nevienā no situācijām, kur pastāv risks, ka šī ieroča varētu tik izmantoti noziegumu pastrādāšanā, tad šādi e, eksporti nav pieņemami. Visbeidzot, ILC starptautiskā tiesība norma 16 pantā ir rakstīts, ka ir kāda valsts, kas palīdz otrai valstī veikt starptautiski, starptautisku noziegumu, šo valsti var starptautiski saukt par saukt pie atbildības noteiktos apstākļos arī Eiropas Savienības dalību valsts var saukt pie atbildības, ja šo valstu tirgotie ieroči tiek izmantoti starptautisko noziegumu pasrādāšanā, un arī doktrīna R2P atbalsta šo apgalvojumu. Secinājums ir tāds, ka saskaņā ar Eiropas un starptautiskām tiesībām dalību valsts nedrīkst un ir aizliegts veicināt vai arī atbalstīt noziegumu pasrādāšanu ārzemēs kaut kur, piemēram, caur ieroču pārdošanu. Eiropas Eiropas Savienība valstis nedrīkst pievērt acis un nevērtēt kritiski ieroču tirsniecību, ir jāizteno stingrāka cilvēktiesība politika, izvērtējot licenšu izsniegšanu un saskaņā ASEF valdu organizācijas priekšlikumu. Es gribētu apgalvot, ka Eiropas Savienības valdībām būtu jābūt caurskatāmām uh, svarīcībā, tad, kad viņi pieļauj eksportu uz valstīm, kur ir bāžas cilvēktiesībām, piemēram, Saudārija, Katara, Lībija, Šrilanka, Īģipte un tā tālāk. Valdībām ir jāinformē savus parlamentus par precīziem gala lietotājiem un arī par tām precēm un to, kādā veidā šīs preces tiks izmantotas un kāpēc attiecīgā valdība ir tik ļoti pārliecināta, ka šis eksports ir drošs. Paldies! Paldies, un tagad vārds deputātiem, Dekaizers kundze. Paldies, priekšsādātājs kundze. Man jādodas prom 12. Uh, un uh, tāpēc man prieks, ka varu vismaz dažus vārdus vēl pateikt. Es augstu vērtēju visu teikto, ko teica mūsu viesi, un jo īpaši šo ļoti būtisko daļu, kas attiecās uz uh, līgumu, kas tika parakstīts 2016. gada aprīlī par ieroču tirzniecību. Un pirmais jautājums, kas, protams, nāk prātā, ir, nu, jā, bet kurš to ir parakstījis un kad tas tiks ratificēts valstīs? Kamēr jūs diskutējāt, es paskatījos uz parakstītāju valstīm, uz šo te geogrāfisko karti un uz to, kad tas varētu tikt ratificēts. Un tā ir, ka tas ir pavisam skaidrs, ka tas, uh, Kad tātad, eh, tātad tās rietumvalsts, kas ir parakstījuši šo uh, līgumu un uh, paraugoties uz austrumu valstīm, redzat, ka daudzas ir atturējušās un daudzas ir bijušas pret. Tātad konfliktos, kas tikko tika skatīta, ko pieminēja Melanija de Grova, es pilnībā piekrītu viņai, ka tās eksporta licences uh, Uh, piemēram, kas tiek sniegts ieroču eksportam uz Katāru un tā un tālāk, at, šie ieroči nonāks arī citās valstīs, piemēram, Sīrijā. Un lielie uh, ieroču piegādātāji pat uh, nav ratificējuši šo uh, līgumu. Kā jūs vērtējat, uh, kas varētu notikt tālāk šajā sakarā? Jo tas. Uh, Ehm, nozīmē, ka mēs varam, protams, priecāties, nu, bet no otras puses ir viena daļa pasaules valstu, kas eh, eh, tiešām mūs atbalsta, un tas, manuprāt, ir svarīgi, bet eh, lielajos konfliktos, kas šobrīd ir, mums Eiropas Savienībai būs saistošie noteikumi, uh, Bet eh, tiem, kas ir otrā pusē, viņiem šie noteikumi nebūs saistoši, un tas man šķiet tiešām problemātiski. Paldies, Veronika. Mārtiņa kungs. Thank you. Well, first... Paldies. Pirmkārt, eh, es atvainojos, ka es eh, nokavēju ievadrunas, bet mani ļoti interesē šī Eiropas pozīcijas, kuru mēs pieņēmām 2008. gadā Uh, saikne ar uh, ieroču tirzniecības līgumu, kas tika pieņemts ANO līmenī. Uh, Sīrija, Ziemeļkoreja un Irāna balsoja pret šo līgumu, un tās noteikti to neratificēs, Indija ir to neratificēs, un tā ir importētāja, un Krievija ir eksportētāja, un droši vien arī neratificēs šo līgumu, un tā ir nopietna problēma. Un, protams, ir iespēja arī, cik mēs saprotam, ka uh, pat ASV varētu neratificēt, pat ja administrācija ir norādījusi, ka tā to atbalsta, bet kongress. Jā, Veronika Kazars saka, ka viņi ir parakstījuši. Nē, nē, viņi nav parakstījuši. Vai viņi ir parakstījuši? Ā, tomēr, jā, labi. Atvainojos, jā. Kā parasti. Es esmu tā pieredzis pie tirzniecības sarunām, ka uh, tur parakstīšana notiek dažādās pakāpēs. Jā, bet viņi ir parakstījuši, bet nav ratificējuši. Labi. Uh, pirmais izaicinājums ir censties panākt izdarīt spiedienu uz mūsu partneriem, lai līgums tiktu parakstīts, ratificēts un ieviests. Otrs ir, uh, e, izaicinājums ir tad, kad būs uh, tāds plašs atbalsts, tad uh, vajadzētu sākt uh, mēģināt panākt, ka valstis, kas ne, nav ratificējušas šo līgumu, nedrīkstētu importēt ieročus, piemēram, Sīrija, Irāna un Ziemeļkoreja. Varētu viņām liekt piedalīties ieroču piegādēs. Tātad, ja būs šāds uh, pietiekam plašs atbalsts, um, mums vajadzēs vismaz 50 parakstītājus, bet tad, kad šis līgums kļūs par uh, globālu līgumu, tad vajadzētu šos neparakstītājus izslēgt no ieroču tirzniecības. Par Eiropas konvenciju, jā, tur uh, ir progresīvāka nostāja nekā ieroču tirzniecības līgumā, bet uh, es nedomāju, ka mēs varam uh, šeit šo saturu mainīt, mums arī nevajag mainīt, bet. Uh, Mums ir ne tikai jānoskaidro kritērija, bet jāievieš arī caurskatāmība. Un, protams, kopējā nostāja, protams, uh, runā par to, ka iebildums nevajadzētu publiskot. Jā, es zinu, ka tas ir uh, komerciāla apsvēruma dēļ. Uh, Un tomēr mēs līdz ar to nezinām, kurš ir saņēmis atteikumu uz kāda pamata, un lielāka caurskatāmība šeit būtu noderīga. Un tieši tāpat, kā ja tiek um, kaut kas apstiprināts, tad uh, ziņas uh, par to pienāk, bet mēs nezinām līgumu pa līgumam, uh, kas uh, ir apstiprināts, un tur arī būtu veic, vajadzīga lielāka caurskatāmība. Paldies! Paldies! Man arī ir daži jautājumi. Pagājušajā nedēļā mēs pieņēmām rezolūciju parlamentā, un par šo rezolūciju sociālisti zaļie un goe mēs uh, izvirzījām savas prasības, bet tās netika iekļautas rezolūcijā. Mūsuprāt, uh, svarīgi un nozīmīgi būtu izveidot neatkarīgu ekspertu grupu, lai sniegtu padomus koārmu par uh, palīdzības eksporta kritēriju izmantošanu. Vajadzētu arī eh, sastādīt trešo valstu sarakstu, ar kurām vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem, runājot par eksporta licenšu izsniegšanu. Tātad varētu eh, no kōruma varbūt eh, dzirdēt, ko jūs domājat par šādu neatkarīgu ekspertu grupas izveidi. Un tad šajā rezolūcijā uh, par kopīgo pozīciju, par tās pārskatīšanu. Tur vajadzētu uh, pievienot regulāri atjaunotu publiski pieejamu sarakstu, kas sniegtu informāciju par to, kādā apmērā uh, eksporti konkrētām saņēmē valstīm atbilst astoņiem kritērijiem vai neatbilst. Vai tas uh, korm ir skatīts, vai attiecīgi uz dienestos tas ir skatīts, uh, Un tad mēs dzirdējām Degrovas kundzes eh, teikto par Lībiju, piemēram, un tagad Kōram ziņojumā eh, no 2011. gada ir teikts, ka pēc eh, arābu pavasara pārmaiņām ir notik, ir tātad izsniegts uh, ieroču eksporta licences Eģiptei, uh, Nu, piemēram, Eiropas Savienības dalību valstīm apmēram 300 miljonu eiro apmērā. Tātad uh, ieroči šāda, uh, šādā, šādas summas apmērā. Un uh, kā jūs vērtējat situāciju šajā valstī, vai jūs diskutējat arī par gūtajām mācībām no šīs situācijas, lai tas neatkārtotos? Tie arī ir mani jautājumi. Then I... Un tagad uh, mēs varbūt varētu sākt atšķirīgā secībā, un jūs varētu sākt ar uh, atbildēšanu uz jautājumiem. Degrūvs kundze, lūdzu. Jā, es neatbildēšu uz, abi, uz visiem jautājumiem, tikai daži komentāri. Es pilnībā piekrītu to, ka ir nepieciešama lielāka caurskatāmība, kā jūs teicāt. Es domāju, ka šobrīd uh, nav pietiekama atbildība Eiropas Savienības dalībvalstu valdībām un citā, citu valstu valdībām un arī dalībvalstu parlamentiem būtu vismaz jābūt iespējai pārbaudīt, vai viņu valdības pareizi ir uh, ievērojušas uh, Eiropas Savienības un starptautiskās uh, saistības. Tas ir pirmkārt. Un man patika šis priekšlikums, ka varētu aizliegt eh, ieroču importu valstīm, kas atsakās eh, parakstīt šo ieroču izniedzības eh, līgumu. Bet varbūt, ka efektīvāk būtu teikt, ka tās, kuras neparaksta, varētu arī aizliegt tām eksportēt ieročus. Es domāju, ka lielie ieroču ražotāji ir tie, uh, kuri negrib varbūt parakstīt šo līgumu, jo redz negatīvu ietekmi tam potenciāli. Jā, tas arī viss no mans puses. Paldies, un tad to ir man kungs. Paldies. Daudz no jautājumiem uh, ir tieši kārma uh, kolēģim un nevis mums. Tikai daži novērojumi arī ņemot vērā diskusijas, kas mums bija kohom šajā procesā. Visi piekrīt, un tas arī bija padomas lēmums un kopējā pozīcija ir labs teksts, un uh, šeit tiešām ir vairāk runa par ieviešanu, un uh, tiešām tika daudz darīts, uh, lai nodrošinātu labāku ieviešanu arī uh, um, lietotāju rokas grāmatas kontekstā. Jā, un arī par cilvēktiesībām, kā to stiprināt, lai būtu labāki instrumenti mūsu rīcībā, novērtējumā un tā tālāk. Mūsu diskusijās Kohom parādījās arī ideja par uh, valstu sarakstu izveidi, kuras ir problemātiskas, bet pēc diskusijām mēs šos šīs idejas atteicāmies vairāku iemeslu dēļ. Viena lieta ir valstis, bet ja dalībvalstī ir uh, licences pieprasījums, tad ir runa par konkrētu gala lietotāju. Varētu būt valstis, uz kurām nav problēma eksportēt armijai, bet uh, ļoti problemātiski uh, eksportēt ieročus policijai. Piemēram, var pat būt arī tā, ka viena policijas daļa var saņemt ieročus, bet citai nevajadzētu tos piegādāt. Tātad šeit var būt uh, nianses un ir jāveic padziļināta analīze. Tāpēc arī šis uh, jautājums, šī ideja par valstu sarakstu tika atmesta, jo tas nav efektīvākais veids, kā rīkoties. Bet eh, pie kā mēs nonācām diskusijās un ko koārm pieņēma, ir, ka ja situācija valstī eh, nemainās, tad šo novērtējumu vieglāk var um, veikt, tad mēs varam sekot arī citu valstu situācijai. Bet izaicinājums, protams, ir situācijas, kas mainās, un eh, bieži vien, ja ir situācijas paksliktināšanās, un tad ir svarīgi um, domāt par uh, informācijas apmaiņu. Tātad agrīnajā fāzē ir jābūt konsultācijām, jo visi jau domā, ko tad citi dara, un uh, ko tagad ir pieņēmuši, ir tas, ka jābūt uh, regulārai informācijas apmaiņai par tendencēm, proti, um, ja pasliknās situācija, un cerams, tas uzlabos dalīšanos ar informāciju, uh, un būs plašāka sinerģija mūsu reakcijā uz notikumu attīstību. Un tas arī ir uh, minēts 2011. gada pavasara uh, secinājumos, runājot par arābu pavasaru valstīm. Jūs minējāt uh, bruņu mašīnu eksportu uz Beh Bahreinu, uz konkrētu valsti. Bieži vien uh, šādas lietas uh, izraisa milzīgas debats individuālajās dalībvalstīs un uh, pēkšņi nacionālā likumdošana tiek uh, rūpīgāk pētīta. Dažkārt tas ir ļoti veselīgi, ir šīs diskusijas, un tas arī noved pie situācijas, ka varbūt uh, mana atbild uz šo neatkarīgo uh, ekspertu grupu, tātad galvenā koncepcija mūsu ietveram ir kopīga pozīcija, kas ir juridiski saistoša dalību valstīm, bet tas ir dalību valstu lēmums, tas nav Eiropas Savienības lēmums. Uh, nav tā kā reiz darbības dienas šeit ir kaut ko uh, var darīt. Nē, koārm ir vairāk informācijas apmaiņas uh, uh, struktūra. Es gan neesmu koārm un esmu amatieši šajā jomā, bet es to tā gribētu raksturot. Un es nedomāju, ka mums būtu iespējams Eiropas Savienības līmenī veidot uh, ekspertu grupu, kas uh, tad teiktu, kā šie kriteriji jāievieš. Uh, bet idejas, kā to ieviest, tas ir šis darbs pie lietotāja rokas grāmatas, un dalībvalstīm vajadzētu to uztvert ļoti nopietni. Šī ideja neeksportēt uz valstīm, kas nav ratificējušas uh, ieroču izniecības līgumu, jā, varētu teikt, ka tas varētu būt problemātikas eksportētājs, ja nav parakstījis, bet uh, varbūt, ka analizējot kritērijus, eh, kāda NVO šajās valstīs, kas nav ratificējušas, varētu saņemt ieročus. Tātad te, šeit ir jāskatās, kā labāk to visu piemērot. Runājot par caurskatāmību, šeit mans komentārs būtu tāds, ka, protams, eh, ir veidi, kā varētu nodrošināt lielāku caurskatāmību, bet ja mēs salīdzinām, ko dara Eiropas Savienība ar to, ko dara citi, es palasīju šo um, lietotāju rokas grāmatu, to visu var uh, citēt, jo tas ir pieejams. Un tas ir veids, kā nodrošināt atbildību un caurskatāmību. Mums nevajadzētu par zemu novērtēt to caurskatāmības līmeni, kas jau pastāv. Paldies! Paldies, to ir man kungs, Lekron kungs. Liels paldies! Jā, es pilnībā piekrītu tam, ko Bērts tikko teica. Protams, negribu uh, um, vājināt korma atbildību, bet uh, Vērta teiktais tiešām ir taisnība, mēs esam pilnīgi dalībvalstu rokās. Kaut gan mēs vienmēr varam izteikt priekšlikumus, censties uh, rast iespējas panākt visu piekrišanu papildus eh, caurskatāmības eh, pasākumiem vai informācijas apmaiņas pasākumiem, tad katrā ziņā, ko uh, kolēģi teica, ir ļoti interesanti nacionālajām dalību valstīm, nacionālajiem parlamentiem arī ir jāizdara spiediens nacionālā līmenī, lai uh, būtu lielāka apzināšanās uh, par šiem jautājumiem. Un Eiropas Savienības līmenī, kad dalība valstis uh, tiekas, tad arī ir jāpanāk viedokļu saskaņošana. Runājot par caurskatāmību, šeit man rokās ir pēdējais ziņojums par ieroču eksporta kontroli. Uh, tas neizskatās īpaši sagramojams, bet tur ir interesanta informācija, jo īpaši par atteikumiem. Tur ir apkopotie dati par atteikumiem, un tik un tā var redzēt uh, summas, lietotos kritērijus, kāpēc ir atteiktas licences ne pa dalībvalstīm, bet uh, pa uh, mērķvalstīm. Tātad tas uh, jau varbūt ir vairāk nekā jums šķiet, ka ir pieejams. Tātad caurskatāmības ziņā mēs daudz darām. Uh, tas ir milzīgs darbs, ko uh, veicam pie šī pārskata. Par ieroču tirzniecības līgumu mēs nesam pārtraukuši strādāt pie šī līguma, um, kopš tas ir pieejams parakstīšanai. Un nesenais parlamenta piekrišanas lēmums arī ir ļoti svarīgs. Eiropas Savienība šeit strādā, un arī dalībvalsts daudzas jau ir uh, pabeiguši savu iekšējo ratifikācijas procesu. Un uh, korm mēs arī diskutēsim ar dalībvalstīm par to, kā Eiropas Savienība um, varētu um, pēc iespējas vairāk dalību valstu sastāvā parādīt um, savu vadošo lomu. Un es domāju, ka šāds notikums uh, varētu nozīmē to, ka uh, maksimāli daudz uh, konvencijas tikt vienlaicīgi ratificēts. Jāsaka, ka mēs arī aktīvi darbojamies, kontaktējoties ar saviem partneriem. Tās ir valstis. Uh, ir valsts, ko vieglāk pārliecināt nekā cits, bet katrā ziņā mēs fokusējamies uz tām, kas galvenokārt ir atbildīgas par liela apjoma ieroču un importu, ekspo, eh, importu un eksportu. Un mums ir arī divpusējās tikšanās ar partneriem, un man ir jāsaka, ka mēs veicam pasākumus Eh, savādāks nekā vienkārši ieroču eksporta un importa aizliekšana, bet eh, drīzāk mēs aicinām šīs valsts pievienoties konvencijām un mūsu delegācijas katru nedēļu ziņo par atsevišķu valstu nostāju, ieskaitot arī nozīmīgās kā Ķīna, piemēram, kas ir ļoti tuvu tam, lai ratificētu ieroču tirniecības nolīgumu. Un tā kā uh, teiksim, šādu galēju sankciju noteikšana noteikti ir pēdējais salmiņš, pie kā ķeramies. Bet es gribētu norādīt arī uz iespēju, ka šeit ir kolēģis, mans kolēģis no Korn, kurš ir Korn priekšstādātājs, un varbūt, ka viņš varētu pastāstīt par e, šiem priekšlikumiem, ko pieminēja Lokbīlers kundze, piemēram, ekspertu palīdzību. Nezinu, Pjer, vai jūs vēlaties kaut ko piebilst? Nē, nu labi tad to es arī pēkšu savu uzrunu. Paldies! Es domāju, ka mēs varētu beigt debatas par šo jautājumu. Es esmu no Vācijas, un mēs esam būtiski palielinājuši ieroču eksportu, bet uh, eh, kancleris nostāja ir mainīsies, jo pirms tam uh, mēs eh, noteikti neeksportējam uz valstīm, kur notiek cilvēku eh, tiesību pārkāpumi, bet tagad mēs redzam, ka mums nāks eksportēt ieročus uz tām teritorijām, eh, kur ir nozīmīgas mūsu drošības intereses. Katrā ziņā nu, tas nav pilnībā atbalstāms solis, bet interesanti ir tas, ka, piemēram, mūsu valsts parlaments no nevalstiskajām organizācijām arī prasa, lai tas, tas tiktu informēts par visām atļaujām attiecībā uz ieroču eksportu. Līdz ar to ir svarīgi, lai mums būtu pilnīgs priekšstats par cilvēku tiesību situāciju valstī, bet, diemžēl, mm, šāda praksa nav pārvērsta par likumdošanas normu. Vācijā ir Hekler mm, Koch, kas varbūt eh, nav tik uh, plaši eksportēts kā Kalašņikova automāts, eh, bet tas ir labs Vācijas produkts. Un tālāk ieroču eksports uz Meksiku Jācerās, ka Meksikā pašā ir eh, ļoti sarežģīta situācija un, eh, piemēram, Hekler Koch uh, ieroči tika izmantoti Meksikas iekšienē atsevišķu grupu apspiešanai un tagad. Uh, mēs esam secinājuši, ka tas nā, tā nav bijis uzņēmuma politika, eh, bet eh, atbild, pie atbildības tika saukti um, divi um, darbinieki. Katrā ziņā Vācijas tiesa eh, nepieļāva šādu argumentāciju. Katrā ziņā nu, turpinās tiesvedība. Un Es domāju, ka ir ļoti vērtīgi, ja mēs varam arī salīdzināt, eh, piemēram, tiesu spriedumus, nolēmumus šādās lietās. Eh, kas attiecās uz to, ko jūs teicāt par Lībiju, tad. Parlaments patreiz gatavo ziņojumu par Saudu Arābiju, un dažas politiskās grupas gribēja, lai šajā rezolūcijā tiktu iekļauts atsevišķs punkts, jo Saudu Arābija sūta ieročus uz konfliktu zonām, kā piemēram Sīrija un citur. Un Tiemžēl e, šāds punkts ar šādu tekstu, kas uh, aicinātu Saudarābiju pārtraukt šādu praksi, negūva vairākumu atbalstu, kā rezultātā netika iekļauts uh, e, šajās rezolūcijas tekstā. Bet liels paldies vēlreiz par šīm debatēm un iespējams kā mēs tās varēsim turpināt. Diemžēl sēdu komiteja nav mm, klāt un nepiedalās. Bet, nu, mm, iespējams, ka mēs mm, varētu vismaz censties nepieliet eļu ugunī, eksportējot arvien vairāk ieroču uz konflikta zonām. Tā kā paldies vēlreiz mūsu viesiem, un ar to arī slēgsim mūsu sanāksmes rīta daļu, un turpināsim pulkstens trijos ar jaunāko informāciju par vizīti uz Teherānu, Irānā. Paldies!